Can I restart the... Vai mēs varētu atsākt eh, mūsu sēdi? Mums tagad ir jāizskata aviācijas drošības nodevu jautājums, kas ir 13. punkts. Tas ir Leichtfrīda kunga ziņojums, un mums būs viedokļa apmaiņa par to. Lūdzu, jums vārds. Dank, Paldies, priekšsādētāji, godātie kolēģi, Šajā ziņojumā, šajā likumdošanas priekšlikumā ir e, runa par tādu jautājumu, kas no pirmā atsūsmetiena šķiet vienkāršs. Šeit būtībā ir runa par to, ka izmaksas par aviācijas drošību pēdējo gadu laikā ir pieaugušas. Un šīs īstenībā ir vienīgās izmaksas vai viens no ratajām izmaksām kopējā avāc, aviācijas e, nozarē, kas nav Eiropas līmenī regulētas. Un šeit tagad e, parādās tādas e, lietas, kas nāk par sliktu lielākajai daļai iesaistīto gan pasažieriem, gan arī aviācijas nozars operatoriem, tātad līdz sabiedrībām un arī lidostām. Uh, Bija priekšlikums no komisijas, kas uh, vēlas uh, šīs izmaksas tā regulēt, lai noteiktu uh, eh, vienlīdzīgs noteikums, taisnīgāku situāciju. Un šis priekšlikums bija ļoti ambiciozs. Un tur bija būtībā runa par četriem principiem. No vienas puses nediskriminācijas princips, otrkārt konsultāciju iespējas, nosakot izmaksas un iespējas vērsties tiesā. Uh, un, protams, arī izmaksu caurskatāmība un atsauce uz īstajām izmaksām, runājot par šīm te drošības nodevām. Manuprāt, tie ir tādi principi, ko mēs varam pieņemt, kas ir pieņemami, un tā ir tāda pieeja, kas ir pamatavata un attaisnojama, bet, eh, kā jau daudzkārt ir šajos likumos, detaļas ir tas uh, strīdīgākais jautājums. Un uh, Te es domāju tieši par to, kā šis finansējums būtu jāveido, jo šobrīd visā Eiropā ir uh, dažādas pieejas šiem jautājumiem. Jāuzdod uh, sev šis jautājums, un, uh, dārgie kolēģi, es jums esmu prezentējis darba dokumentu, kur šie jautājumi arī tiek uzdoti. Proti, jautājums ir tāds, kurš tad ir tas, kam ir jāfinansē drošums galu galā. Uh, Eh, parasti tiek, eh, tātad ir viena, kas saka, ka tas ir valsts uzdevums rūpēties par pilsoņu drošību, tā ir valstu kompetence un tāpēc tām par to arī ir jārūpējas. Otra puse ir eh, tāda, ka aviācijā vēl nav bijuši šāda vienpusēja pieeja Uh, un aviācijas nozars pārstāvji uzskat, ka tie, kas lido, tiem arī par to būtu jāmaksā, un nevis visiem. Tātad šī ir tā otrā pieeja, un tad ir tāda kombinēta pieeja starp šīm te divām pieejām, nevis simtprocentīgi viena vai otra, vai arī tādi, tie ir tādi daļēji risinājumi. Otrs jautājums ir, kā mums definēt uh, Eh, drošības pasākumu apjomu, kas ir eh, attaisnojums un kas vairs nav attaisnojums, un kur tas, piemēram, eh, šis te maksā, lietotājs maksā princips vairs nedarbojas, ja mēs par to izšķirtos. Un šeit ir vecs Eiropas parlamenta priekšlikums, kura virziens bija tāds, ka principā ir Eiropas uh, noteikumu, un tajos mums ir jārod tāds vispārējais risinājums, bet ja atsevišķas dalībvalsts uzskata, ka tās grib noteikt augstāku aizsardzības līmeni, tad eh, tās to arī, uh, lai apmaksā pašas. Tas ir tas otrs jautājums, vai mēs šādu iespēju varētu paredzēt. Vēl ir trešais variants šim likumdošanas priekšlikumam, proti, ka tiek uh, Uh, šis te jautājums netiek vispār skatīts principāli par to, kas maksā. Un uh, ceturtā iespēja būtu tāda, par to arī ir jārunā. Tas ir jautājums, vai uh, aviācijas drošība Eiropas līmenī, vai šeit, uh, ja ir tāda Eiropas noteikuma, vai nevarētu piesaistīt arī kopienas līdzekļus. Uh, šo izmaksu sekšanai. Tie tie četri būtiskākie jautājumi runājot par finansējumu, un es domāju, ka tas arī būs tas būtiskākais lēmums, kas mums būs jāpieņem. Es negribu norādīt, kurš man būtu pieņemamākais risinājums, jo vispirms gribētu uzklausīt kolēģis no dažādiem politiskajām grupām, gribu zināt, kāds ir viņu viedoklis. Un es gribētu lūgt kolēģiem, tad, kad viņi izteiksies, uh, Runājiet par to, kā jūsuprāt to vajadzētu finansēt. Un es gribēju jūs lūgt par to padomāt arī tāpēc, ka mēs atrodamies uh, tādā situācijā, ka uh, varētu būt izmaiņas šķidrumu regulā un uh, varbūt atkal varētu ieviest Eiropas lidostās dažādas iekārtas un viena iekārta maksās vismaz 2000 eiro un, un visas kopējās sistēmas būs vēl dārgāks, un tāpēc mums būs jādomā par to, kā to visu vispār var finansēt. Un tā ir tā viena no tām lietām, kas ir jāņem vērā. Nākamais punkts un jautājums ir patērētāja aizsardzība. Tā nav pietiekami labi uh, reglamentēta šajos dokumentos, un uh, Es iesniegšu grozījums, lai to uzlabotu. Vēl viens punkts eh, - drošības nodevu eh, definīcija, ko piedāvā komisija, noteikti ir vēl uzlabojumi. Šeit ir tādi kā trūkumi, caurumi, kur vēl būtu jāizpilda, bet tie nav tie principiālajie jautājumi. Principālais jautājums ir, kā to finansēt, un jautājums ir, vai uh, mums vajadzētu to noteikt vai nē. Un tad vēl daži principi. Uh, ko gribētu nobeigumā pieminēt. Mums vajadzētu rast tādu modeli, tādu regulējumu, kas eh, ņem vērā vairākas lietas. Pirmkārt, ir jau tādi modeļi Eiropā, kas labi darbojas, eh, kas eh, darbojas vairāk vai mazāk apmierinoši visām pusēm pieņemam visām pusēm, un jebkādu regulējumu, kas uh, novērš šādu modeļu īstenošanu, izmantošanu, nevajadzētu pieņemt. Mums vajadzētu pieņemt tādus noteikumus, lai var izmantot arī šīs ierastās labās sistēmas. Otrakārt, mēs nedrīkstam un arī nevēlamies uh, atņemt dalību valstīm atbildību par to, uh, lēmt, kas drošības sasvaram dēļ ir pamatot un kas nē. Es domāju, ka tas būtu jāatstāja pilnīgi dalībvalstu ziņā, kādu aizsardzības līmeni, drošības līmeni tās vēlas panākt un kādus drošības pasākumus tās vēlas paredzēt. Tas nozīmē, ka uh, jebkurš uh, noteikums, kas ierobežot šo jomu, tas būtu nepareizais. Mēs varam teikt, kas tad notiek ar finansējumu. Tas būtu tad mūsu uzdevums. Un treškārt, šajā jomā ir, uh, manuprāt, vēl ļoti daudzi nepamatoti uh, procesi, kas nav vajadzīgi. Uh, Uh, un mums vajadzētu iz, uh, izmantot un izveidot tādu ietvaru, kas ļauj īstenot inovācijas šajā jomā. Uh, un mums tas ir jāņem vērā. Tātad viss, kas noved pie drošības uzlabojuma, pie procesu pātrināšanas vai pat pie palētināšanas, to mums nevajadzētu novērst, to vajadzētu tieši veicināt. Uh, Tās ir tās lietas, kas, manuprāt, būtu jāietver šajā ziņojumā, un es ceru, ka mums būs interesantas un saturīgas diskusijas. Paldies! Thank you, Mr. Laikfried. Paldies, Laikfried kungs. Tagad došu vārdu grupu runātājiem, un vispirms Eiropas Tautas partijas grupas vārdā Zasādas kungs, lūdzu. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. E, chciałbym Paldies, priekšsēdētāji! Es vēlētos pateikties referentam par viņa darbu. Esmu rūpīgi iepazinies ar viņa sagatavoto dokumentu. Tajā ir ļoti daudz interesantu ieteikumu. Šī ieteikumi man ir pārliecinājuši, eh, un es esmu sagatavojis savus priešlikumus. Šajos priekšlikumos ir paredzēts tas, ko mēs varētu tālāk darīt ar šo dokumentu. Protams, ka drošība, it īpaši pēc 11. septembra notikumiem, ir ļoti būtiska. Man personīgi drošība ir svarīgs jautājums. Uzskatu, ka citi pasažieri arī uzskata to par pietiekami nozīmīgu punktu. Tas ir daudz svarīgāk nekā komforts lidojuma laikā. Es vēlētos atsaukties uz referenta tikko teikto. Gribētu uzsvērt svarīgākos jautājumus. Protams, ka svarīgākais ir finansējums. Komiteja ir sagatavojusi četrus priekšlikumus. Dodot priekšroku tam, kurā ir teikts, ka mums vajadzētu eh, sagatavot struktūru, kuras ietveros mēs noteiksim maksas. Komisija savukārt ir ieteikusi uzlikt atbildību valstī. Tātad valstī ir jābūt atbildīgai par drošības ieviešanu un finansēšanu. Esmu pasvītrojis vairākas rindkopas tekstā, kur ir teikts, ka komisija izvairās no šī jautājuma tiešas risināšanas. ir iz, veikts izvērtējums, kur uh, valsts atbildība par uh, drošības finansēšanu tiek uzskatīta par normālu parādību. Tas nozīmē, ka cilvēkiem nāksies maksāt divkārt. Viņi maksā jau ar nodokļiem, bet uh, tā kā viņi nelido, neizmanto avio sabiedrību pakalpojumus, tad kāpēc gan viņiem par to būtu jāmaksā? cilvēki, kas ir pasažieri, kas izmanto šos pakalpojumus, maksā divreiz, jo viņi maksā gan ar nodokļiem, gan arī pērkot biļetes. Tas nozīmē, ka uh, nevis avio sabiedrības set šos izdevumus, bet gan pasažieri. Kāda gan ir atšķirība starp uh, pasažieriem un cilvēkiem, kas uh, brauc ar auto vai ar vilcienu? Šajos gadījumos valsts uzņemas atbildību par uh, Uh, pasažieru drošību. Valsts nodrošina publiskā transporta drošību. Ir attiecīgie dienesti, kas ar to nodarbojas. Šiem cilvēkiem, kas izmanto šos transporta veidus, nenāks maksāt divreiz. Valsts tāpat pasargā cilvēkus uz uh, robežām pie robežu kontrolas punktiem netiek pieļauts, lai valstī ierastos indivīdi ar bīstamām vielām, kas varētu radīt risku sabiedrībai. Es nesaprotu, kāpēc ir šāda diskriminācija pret lidmašīnu pasažieriem, jo viņiem ir jāmaksā gan nodokļi, gan arī nodevas par drošību. Šīs nodevas tiek pieliktas lidmašīnas biļetes cenai. Es saprotu, ka komisija var noraidīt šādu veidu risinājumu. Es vēlētos atbalstīt priekšlikumu, kas paredz dalītu sistēmu. Tādu sistēmu, kur daļu maksas sektu valsts, savukārt otru daļu sektu uh, aviosabiedrības un lidostas. Bet mums ir jāatcerās, ka galu galā pasažieris būs tas, kas par to visu maksās. Trešais priekšlikums, ko ieteicis referents, iesaka vispār neķerties klāt finansējuma jautājumam. Es domāju, ka šī problēma pie mums atgriezīsies kā bumerangs. Ja mēs to neatrisināsim šodien, mums noteikti ar to nāksies nodarboties kaut kad nākotnē. Šī problēma ir patiešām smaga. Es nezinu, cik liela procentuāli būs valsts sedzamā daļa viss izmaksu apreikināšanas process, šis detalizētais process ir ļoti komplicēts. Vispirms mums vajadzētu tikt galā ar šo procesu. Mums ir jāzina, kādas ir izmaksas. Šī procesa izmaksas ir tik lielas, ka izmaksas eh, nodevas galu galā arī pieaugs. Vēl divi jautājumi. ja šīs nodevas tiks uzliktas, ja līdzsabiedrības tās uzliks, un, protams, ka tiks nodrošināta arī uzraudzība no uzraugošo iestāžu puses, kas savukārt arī maksās, tad es gribētu zināt, ko darīs lidostas. Lidostas varētu samazināt izmaksas. starp lidostām pastāv konkurence. Līdz ar to tās varētu savas izmaksas uzrādīt par zemākām. No otras puses, tās varētu uzrādīt, ka šīs izmaksas ir daudz augstākas, ja tās, ja lidostas nebaidās no konkurences. Tādējādi lidostas kompensētu to ietekmi, ko ir uh, izdarījusi krīze. Vēl man ir daži jautājumi, ko es vēlētos uzdot Eiropas komisijai. Kā Eiropas komisija ir paredzējusi rīkoties, lai izmaksas padarītu caurskatāmākas? Es ceru, ka jūs varēsiet man sniegt atbildi šo jautājumu. Es pārstāvu savu grupu. Un es ceru, ka es varēšu cieši sekot līdzi šīm debatēm. Man ir liels prieks, ka varēju paust savu viedokli. Paldies! Man ir tāda deja vu sajūta. Arī iepriekšējā sasaukumā mēs runājām līdzīgas lietas, bet jebkurā gadījumā. Ja Bija interesanti jūs uzklausīt. Elka Drāvī kungam vārds. Paldies priekšādātā, paldies arī referentam par viņa ziņojumu par šo darba dokumentu. Šķiet, ka viņš ir trāpījis naklai uz galvas. Šie jautājumi patiešām ir būtiski un tie ir jārisina. Kā jau priekšādātājs teica, te nav runa par kaut ko jaunu. Jau no pašas pirmās dienas Eh, re, regula 230, kad, tā, kad regula 230 sākās, stājās spēkā, parlaments vienmēr ir eh, centies saprast, kas tad un kādā veidā maksā par eh, šiem drošības pasākumiem. Tolaik mēs cerējām, ka komisija sagatavo savu priekšlikumu pietiekami ātri, bet tas nenotika. Šīs direktīvas pārskatīšana noveda pie regulas numur 300 2008. gads. Un tagad kompromisa rezultātā mēs esam nonākuši pie šī jaunā priekšlikuma. Šeit ir divi svarīgi punkti. Divas problēmas, kas mums būtu jāatrisina. Pirmkārtām caurredzamība. Caurredzamība iesaistītajām pusēm, tā būtu, protams, arī e, rūpniecība, industrijas pārstāvi, tāpat arī caurredzamība patērētājiem. Ar šo caurredzamību es domāju to, ka cilvēkiem vajadzētu skaidri zināt, par ko viņi maksā. Viņiem vajadzētu arī skaidri zināt, ka viņu samaksātā nauda tiek ieguldīta drošības pasākumos. Tas ir ļoti svarīgs caurdzamības aspekts. Ja tiks uzlikta šāda drošības nodeva, tad Eh, šīs eh, nodevas, tad iekasētiem līdzekļiem no šīs nodevas, ne, tiem nevajadzētu nonākt, eh, piemēram, autostāvvietu bū, būvniecībā. Nākamais punkts - finansējums. Kurš tad maksās? Kurš tad atvērs maku? Parlaments vienmēr ir uzskatījis, ka ir jānovelk šķirknis starp drošības pasākumiem, kas tiek veikta Eiropas līmenī, kur ir iesaistīta ekspertu komiteja. Te ir komisija ir izteikusi savus priekšlikumus. Un no otras puses ir uh, papildu pasākumi, ko dalībvalstis vēlas veikt uh, papildus tiem drošības pasākumiem, par ko ir panākta vienošanās kopienas līmenī. Jebkurā gadījumā mums būs uh, jauktais, jeb dalītais finansējums, kur patērētāji, pasažieri un arī valsts ieguldīs savus līdzekļus. Katrā dalībvalstī tas varētu notikt atšķirīgi, taču pastāv nosacījums, ka e, šim procesam ir jābūt caurredzamam, ir jābūt e, skaidri saprotamam, kurš maksā un cik daudz. Finansējums par papildu pasākumiem, ko dalībvalsts vēlas veikt papildus Eiropas kopīgajiem pasākumiem, un e, es vienmēr esmu uzskatījis, ka pietiek ar šiem Eiropas pasākumiem, ka tiem ir jānodrošina vajadzīgais drošības līmenis. Taču, protams, dalībvalstīm netiks liekts veikt šādus papildu pasākumus, un tad e, tām vajadz, vajadzēs uzņemties arī papildu finansējuma pienākumus. Pasažieriem nevajadzētu par to maksāt. Mēs vēlamies nodrošināt tādu sistēmu, kur eh, cilvēki, kas rūpējas par drošību, eh, saprastu, kādas ir viņu rīcības sekas. nav nekādas jēgas, ja viens drošības pasākums seko otram, ja tāda ir vesela virkne. Mēs esam pieredzējuši ļoti lielu sadārdzināšanos. Drošības pasākumi var sastādīt 5 līdz 10% kopējo pasākumu kopumā un eh, šī maksa var pieaugt līdz pat 30%. Tas ir ļoti liels palielinājums. Tieši tāpēc mēs gribētu zināt, eh, kāda tad ir ietekme šiem konkrētajiem drošības pasākumiem un kurš par tiem maksā. Pēdējais jautājums. Vai kopienas finansējums ir vajadzīgs? Komisija kādās citās debatēs par eh, šķidrumiem lidmašīnās komisija pauda viedokli, ka tiek finansēti dažādi izmēģinājumi un dažādas pārbaudas. Es nezinu, vai būtu iespējams finansēt visas šīs jaunās drošības sistēmas bez papildu līdzekļiem kopienas budžetā. Ja būs uh, pieejama nauda kopējās uh, finanšu perspektīvās, tad mums vajadzēs pārdomāt, ko īsti Eiropa finansēs. Aldas grupas vārdā Hainesai plašērtē vārds. Jā, arī es teikšu, ka ir zināmas problēmas. Tas tika mainīts un esmu pārsteigta, ka tas jau ir tik ilgi, ka tik ilgs laiks jau respektīvi, ka laiks ir pagājis un mums atkal jādiskutē. Nu, protams, ka jāinformē uh, lido uh, stu pasažieri un pasažieri kopumā par sistēmu. Protams, ka tai jābūt arī caurskatāmai. Un šīm uh, nodevām jābūt tādā saprātīgā attiecībā ar drošības pasākumiem, kuriem savukārt jābūt efektīviem. Un tad nu, mēs atkal nonākam pie jautājuma šķīdrumi. Uh, Kolēģis tikko visu ļoti labi paskaidroja un turpināšu tikai vienu no tiem. Referents ir iesniedzis tādu ļoti labu dokumentu, kurā m, mm, pamatoti tiek norādīts uz to, ka jāizlemj, kas, kad, cik un, un par ko maksā. Tas ir izšķirīgi. To komisija nav konkretizējusi. Šeit tiek runāts par valsts atbalstu, bet, nu, katrā gadījumā tas eh, ir. Eh, mm, tas ir tāds skaidri pamanāms fakts, tas mūsu politiskajā grupā, Aldei, ir tāds kas, punkts, kas īsti nepatīk. Nu, katrā gadījumā daži saka, uh, man vienalga, kā tas ir sadalīts, uh, cik tālu šis uh, sadalījums dalību valstīs ir ļoti skaidrs. Bet šeit jau jārunā arī par ietekmi. Piemēram, vai dalība valsts eh, pati pārņem eh, kādu lielu eh, izmaksu daļu un kāda cita dalība valsts savukārt pavisam mm, savādāk rīktojas un nemaz nepārņem kādu lielu šo izdevumu daļu. Tādēļ domāju, ka nosacījumiem ir jābūt vienādiem visiem, un līdz ar to tāda selektīva darbība mm, nav iespējama. Protams, ka ir uh, nozīmīgi noteikt, kas cik par ko maksā. Es esmu absolūti pret tādu kopienas uh, finansējumu veidu. Un papildus visam nav jau tā, ka vienkārši būtu kaut kur tāda Eiropas naudas lāde, kur dalība valsts atrastu uh, finanšu līdzekļus. Mums ir jāraugās, ja tāds valsts atbalsts tiek sniegts, tad tam ir jābūt vienādam attiecībā uz visiem. Paldies! Fosters kundzei vārds. Lielas paldies priekšēdētāji. Pirmkārt, es vēlētos pateikties Leitfrīda kungam par uh, veidu, kā viņš veda diskusijas ar ēnu referentiem par šo ziņojumu. Es biju sākotnēja uh, referente par 23.20 dokumentu, un man arī ir tāda sajūta, ka es jau to visu esmu kādreiz redzējusi. Ja mēs atceramies sākotnējās diskusijas par šiem jautājumiem, tas bija toreiz pēc 11. Eh, septembra notikumiem, tad eh, galvenie problēma punkti nebija par to, ka dalībvalstis maksā par drošības pasākumiem. Priekšēdētāji jūs to noteikti atceraties, jo jūs arī bijāt iesaistīti šajos darbos. Mūsu toreiz komisija atbalstīja, to neuzskatīja par valsts palīdzību, starp citu. Um, To atbalstīja arī šī komiteja. Proti pēc 11. Eh, septembra notikumiem šīs papildu drošības izmaksas tiktu uzliktas eh, um, lidostām un patērētājiem, un tad šīs izmaksas bija ļoti lielas. Protams, ka galu galā maksā patērētājs, jo patērētājs izmanto šos pakalpojumus. Taču, neskatoties uz to visu, mēs komitejā uzskatījām, ka ņemot vērā lielos terorisma draudus, uh, tad eh, tas ir īsnībā pret valsti. Eh, avio sabiedrība īsnībā ir tikai rīks, kā vērsties pret valsti, un mums likās, ka valstī ir pienākums palīdzēt, nevis maksāt, bet gan palīdzēt sekt eh, šīs paaugstinātās izmaksas, kas būtu jāsēdz avio sabiedrībām un patērētājiem. Tieši par to mēs toreiz runājām. Toreiz mēs vienojāmies, ka to būs ļoti grūti izdarīt. Mēs šeit nelūdzām Eiropas kopienu vai Eiropas Savienību par to maksāt. Un šis lēmums neatbalstīt eh, netika pieņemts komisijā. Mēs eh, esam atklājuši vairākas problēmas komisijas darbā, bet to laikt eh, tā nebūtu nebija problēma. Tās bija padome un tās bija dalība valstis, kas nevēlējās dot savu ieguldījumu šo izmaksu sekšanā. Šīs izmaksas galu galā ir jāsadz visiem. Tāds, diemžēl, ir pašreizējais stāvoklis. Mēs nevaram piespiest dalību valsts rīkoties savādāk. Un priekšādātājs noteikti mani atbalstīs, un tie, kas to laik piedalījās diskusijās, arī zina, kā tas bija. Tas, protams, netraucē mums šo jautājumu atkal pacelt. Mēs saprotam, ka e, šī situācija nav godīga. Mēs saprotam, ka kaut kāds atbalsts ir vajadzīgs. Galu galā patērētāji sēdz visus šos izdevumus. Tātad tas būtu par finansējumu. Mums vajadzētu paskatīties, kā rīkoties. E, šis strīds ir nedaudz cits. Te, tas nav tas, kas ir aprakstīts Laifrīda dokumentā. Ja mēs paskatāmies uz šo drošības aspektu, tad tā ir saistīta ar e, lidostu nodevu direktīvu. Es e, nepiedalījos šajās diskusijās, jo iepriekšējā sasaukumā šeit nestrādāju, kaut gan nedaudz saprotu, kas te notika, jo es biju iesaistīta dažos parlamentā izskatāmajos jautājumos. Galvenais jautājums, manuprāt, ir apkopot, par ko šeit īsti ir runā. Mēs nevaram iekļaut šo jautājumu lidostu nodevu direktīvā, jo drošības pasākumi ir kaut kas nedaudz cits. Man šķiet, vēl joprojām pastāv grūtības. Mums ir uh, jās, jāpieskarās šiem jautājumiem visai delikāti. Pēc 11. septembra mēs jautājām 15 dalībvalstīm, kā katra valsts ir tikusi galā ar drošības izmaksām. Vai ir kādas valstis, kas nedaudz palīdzēja, vai arī tādas valstis, kas vispār neko nedarīja. Uh, Pašlaik mums ir 27 dalība valstis un 27 dažādi finansējuma veidi. Dažas dalība valstis maksā, piemēram, par policistiem, kas strādā lidostās, bet Lielbritānijā valsts par to nemaksā, par to maksā industrija un patērētāji. Bet, bet mēs nevaram tagad atgriezties desmitiem gadus atpakaļ un sākt visu no jauna. Mēs esam tur, kur mēs esam, un šeit ir runa par atklātību un caurdzamību. Kā mēs uh, tiksim galā ar to, kas ir mūsu rīcībā. Vēl ar vienu ir lielas diskusijas ar konkrētām iestādēm. Lielākoties mēs varam rīkoties tā, ka aviosabiedrības un patērētāji tie, kas šīs tikšanās notiek bieži, varbūt pat reizi gadā vai biežāk, un tad viņi var vienoties, eh, kā tad tiks sekta šīs nodevas. Bieži vien šīs eh, iestādes var vienoties savā starpā, bet dažkārt eh, šīs eh, viedokļa atšķirības ir ļoti lielas. Lidostas saka, ka tās nav uzlikušas pietiekami lielu maksu, kamēr patērētāji tā nedomā. Es domāju, ka mums vajadzētu rīkoties kā tiesnešiem starp šīm iestādēm. Ne, mums nevajadzētu darboties kā tiesnešiem, tā nav mūsu loma. Uh, Es domāju, ka mums ir jau dalībvalstīs vajadzīgie regulātori, tātad civilās aviācijas asociācijas katrā dalībvalstī. Šīm iestādēm vajadzētu pētīt, kā lidostas un aviosabiedrības darbojas konkrētajā valstī. Ja rodas kādas viedokļa atšķirības starp aviosabiedrībām un lidostām pēc šīm sarunām, un mums vajadzētu nodrošināt, lai šādas sarunas notiek regulāri, tad uh, Eh, šai iestādēji vajadzētu panākt, lai šīs nesaskaņas tiek atrisinātas. Nav vajadzīga regula, lai to panāktu, jo īsnībā viņiem jau vajadzētu šādā veidā rīkoties, un mums šeit nevajadzētu iesaistīties kā tiesnesim. Noslēgumā priekšēdētāji, manuprāt, Laiferīda kunga pieeja ir pareizā. Es nedomāju, ka mums kā komitejai vajadzētu šo jautājumu sarežģīt. Mēs nevēlamies te arī kļūt par tiesnešiem, un katrā gadījumā Lai nu kāds būtu risinājums, mēs nevēlamies, lai pasažierim, patērētājiem vajadzētu maksāt vairāk. Manuprāt, pasažieri maksā jau pietiekami daudz un papildus bīļešu cenai. Es domāju, ka viss šis finansējums tiek izmantots pareizajiem mērķiem, un es domāju, ka te nav vairs nekādu šaubu. Bet es ceru, ka mēs komitejā atrisināsim šo jautājumu. Paldies! Paldies! De Grandes Paskvāla kungam vārds. Gracias, señor presidente. Eh, Paldies, priekšsēdētāji kungs. Šī ir pirmā viedokļa apmaiņa. Un mēs atkārtojam to, ko dzirdējam jau pagātnē un arī šos atšķirīgos viedokļus. Nu jā, viedokļi ir atšķirīgi, un tas ir arī normāli, bet nu, tas uh, izšķirīgais jautājums uh, ir uh, par mūsu rīcības veidu. Tam jābūt saprātīgam. Referents norādīja uz to, ka sarežģītākais slēpjas detaļās, un mm, tāds jautājums arī ir, kas maksā, kas maksā par šiem jautājumiem, kas ir eh, drošības jautājumi. Nu, grūti ir vienoties. Es domāju, ka šie viedokļi ir ļoti uh, sabalansēti, bet atšķirīgi. Mēs dzirdējām referentu, mēs dzirdējām ēnu referentus. Un varbūt, ka vajadzētu iesniegt uh, grozījumus, un tad mēs varētu tādu izsvērtu pozīciju veidot, lai uh, visu intereses uh, tiktu uh, ievērotas. Un mērķis ir tāds, lai patiesi būtu vērts runāt par šiem jautājumiem. Un pilsoņiem praktiski nu nav nekādas uh, citas iespējas izvēlēties. Mm, jā, izmantotāji, patērētāji, vai viņi patiesi ir gatavi maksāt uh, par uh, šiem drošības jautājumiem. Uh, Vai varbūt valstī vajadzētu iesaistīties un uh, maksāt šos rēķinus par drošību? Tas ir uh, tāds ļoti sen diskutēts jautājums. Spānija padomē pārstāv uh, tādu viedokli, un uh, to tagad saku, saku jo uh, tas tiks lemts Spānijas prezidentūras laikā. Nu, tātad Spānija mm, pārstāv tādu viedokli. Uh, ka izmaksām uh, jātiek sektām no uh, valstu puses, no budžeta. Nevajag jaunus eh, kaut kādus nodokļus ieviest, bet nodevs un tās tiktu pielietots arī attiecībā uz tiem, kas izmanto šo uh, um, šī sektora pakalpojumus un šo sektoru vispār kopumā. Es domāju, ka mums ir nepieciešama kopēja sistēma, kas būtu kombinēta. Nu, praktiski nemaz neizdosies. Uh, rīkoties tā, ka uh, izmantotājs kaut kā izvairītos no izmaksu sekšanas. Tas jau nemaz nebūs novēršams. Protams, ka mēs varam diskutēt par to, kā mēs to vislabāk varētu sadalīt, kā vislabāk varētu šīs izmaksas sadalīt. Paldies! Paldies, te Grandes Paskala kungs, Liberātska kungs, lūdzu. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu sākumā teikt, ka Es lielā mērā piekrītu Fosteras kundzei, kur uh, saka, ka mums nav jāaizstāv aviācijas nozara, bet gan jāaizstāv pilsoņi no tā, ka aviācija izmanto teroristi kā instrumentu. Tātad pašas aviācijas aizstāvība, aizstāvēšana ir pats mazsvarīgākais aspekts. Ja mēs raugāmies uz pasaules tirzniecības centra notikumiem un uh, to, kā um, lidmašīnas tika izmantotas kā instrumenti, tie nemaz nebija tik dārgi instrumenti. Tātad mēs nerunājam par aviāciju kā uh, nedrošību, bet uh, runājam par cilvēku aizsardzību, lai cilvēki būtu drošībā. Mums ir dažādas uh, lidostas. Ja mēs, piemēram, ņemam Hītrovs lidostu vai uh, Polijā kādu lidostu, tad uh, to kapacitāte integrēt drošības aprīkojumu un uh, uh, Un kas attiecas uz uh, amortizāciju šo aprīkojumu, tad situācija ir ļoti atšķirīga, un atšķirīga situācija ir arī tajā uh, aspektā, kas rūpējas par drošību. Ir muitnieki, ir policisti, ir privātās drošības kompānijas, kas uh, tiek algotas lidostās, lidostās algo, uh, un situācija ir atšķirīga dažādās Eiropas Savienības lidostās. Es domāju, ka referents ir paveicis lielisku darbu, uh, piedāvājot dažādas iespējas, uh, piedāvājot uh, iespējas rīkoties un aicinot mūs diskutēt. Gribētu viņam par to pateikties. Es saprotu, ka mēs vēlamies panākt harmonizētus noteikumus, procedūras visā Eiropas Savienībā, lai uh, Eh, konkurence būtu eh, nodrošināta, lai būtu vienādi nosacījumi un uzņēmumi varētu to salīdzināt visās dalību valstīs. Un tomēr mums nevajadzētu strīdēties. Gan mēs, gan pilsoņi par to maksās. Jautājums ir, vai mēs to maksāsim, apmaksāsim netieši caur valsti, tātad ar nodokļu starpniecību, vai arī tieši kā pasažieri, eh, kas kāpj lidmašīnā. Es domāju, ka, ja mēs vēlamies uh, panākt eh, salīdzināmus eh, noteikumus, tā kā citās nozarēs, tad mums būs jāizvēlas eh, jaukta sistēma, kombinēta sistēma, kur gan valsts, ja publiskais finansējums un arī privātais aspekts ir iekļauti. Un kāpēc tad mums ir vajadzīga šāda publiska sistēma. Mums tā ir vajadzīga, jo mēs runājam par drošību plašākā izpratnē. Mēs nerunājam tikai par to pasažieru drošību, kas atrodas lidmašīnā, bet par tādu plašāku uh, drošību. Mums uh, šajā publiskajā sistēmā ir jānodrošina, ka a, uh, lidostas un li, līdzsabiedrības sadarbojas, ir jāpanāk a, uh, labs dialogs. Uh, un jānosaka tādas normas un tādi noteikumi, kas nosaka arī finanšu atbildību. Es domāju, ka regulātoriem nevajadzētu regulēt uh, tikai to, nosakot, kas maksās par šo regulējumu. Es piekrītu arī tiem, kuri saka, ka Eiropas civilās aviācijas aģentūra ir burtiski neredzama. Uh, un neviens nezin kāpēc. Šai aģentūrai arī būtu jāiesaistās un jāuzņems atbildība. Es aicinu šo aģentūru to darīt, un es aicinu mūs uh, pievērsties šim jautājumam kompleksā veidā. Neizliksimies, ka mēs aizsargājam aviācijas nozari, mēs aizsargājam mūs visus, un ilgtermiņā mums uh, vajadzētu uh, Uh, aizskavē to, ka uh, teroristi izmanto uh, šos, šo jomu kā instrumentus. Mums jāaizsargā arī Eiropas Savienības iedzīvotāji. Paldies! Uh, thank you. Brēdborn kungs, paldies priekšstādētāji. Fosters kundzei, protams, ir taisnība, ka viņa atgādina, kāds bija debatas iepriekšējā parlamentā kad mēs skatījām aviācijas drošības priekšlikumu, bet, eh, protams, jūs atcerēsieties, tāpat kā citi kolēģi, šajā komitejā kādas bija sarunas eh, iepriekšējā parlamentā, lai panāktu vienošanos par aviācijas drošības priekšlikumu samierināšanās procedūrā. Uh, Un tiem, kas bija šeit, gribu atgādināt, ka viens no svarīgiem jautājumiem, ko mēs neatrisinājām samierināšanās procedūrā, bija tieši īpašo drošības pasākumu finansēšana. Uh, un tie ir tieši tie pasākumi, kas uh, nav šie vispārīgie pamatdrošības pasākumi, kas tiek nodrošināti jebkurā lidostā. Uh, Un šie ir dažāda īstermiņa, ilgtermiņa pasākumi, bet tie maksā ļoti dārgi, lai tos ieviestu. Es atceros, ka mēs vienojāmies, tātad, lai šo direktīvu pieņemtu, mēs vienojāmies par to, ka komisija nāks klājā ar priekšlikumu par finansējumu aviācijas drošības no jomā. Uh, ņemot vērā parlamenta viedokli, kā tas tika pausts samierināšanās procedūrā. Un, ja nemaldos, tad visas puses par to vienojās, bija eh, vienošanās. Mm, ko mēs redzam šeit eh, eh, komisijas priekšlikumā, tas nav pietiekami, tas nav risinājums šīm būtiskajām problēmām, uz kurām norādīja parlaments samierināšanās procedūrā. Varbūt, ka tas ir tāpēc, ka uh, komisija redz, ka pārdomu nepieņem to, ko prasīja parlaments, vai arī viņi mēģina iet tādu kā zelta vidusceļu, kas nav pieņemams ne parlamentam, ne padomē, bet, nu, kas mums tagad ir mūsu priekšā, ir tāds uh, priekšlikumu mikslis, kas mūs, manuprāt, uz priekšu nemaz nevirs. Tātad, kur mums vajadzētu doties? Atgriežoties pie tā, ko es agrāk minēju, tātad uh, šie te īpašie drošības pasākumi. Ja jūs raugāties uz situāciju Eiropā šobrīd, tad uh, ir dažādas metodas dažādās dalībvalstīs, un uh, pie kā tas noved, uh, runājot par vienoto tirgu, ir konkurences skropļojumi, jo dažviet jums ir uh, varbūt jāmaksā viens eiro par uh, drošību, un otra galēja, piemēram, apvienotā karalista, tie varbūt 50 vai 60 eiro kā daļa no drošības izmaksām, un tas skropļo uh, uh, biļešu cenas, līdz ar to nav taisnīga konkurence visā Eiropas Savienībā. Bet es gribētu iet vēl tālāk, priekšsādātāji kungs, jo, ja jūs dodaties ārpus Eiropas Savienības, piemēram, uz ASV, tad ASV valdība simtprocentīgi sēdz drošības izmaksas uh, lidostās uh, savā teritorijā. Un ņemot vērā to, ka aviācijas sektors uh, uh šobrīd ir milzīgs transatlantisks un globāls tirgus, tad mēs atkal redzam, ka uh, Eiropas lidsabiedrības un uh, daudz svarīgāk pasažieri, kas uh, dodas uh, ceļojumā no Eiropas lidostām, ir sliktākā situācija. Viņiem ir jāmaksā dažādas papildus nodevas. Paturēt to prātā, ko es gribētu redzēt priekšsēdētāja kungs. Es gribētu redzēt uh, atšķirīgu priekšlikumu, tādu priekšlikumu, uh, kas atzīst, ka laiku pa laikam būs atšķirīgi apdraudējumi līmeņi dažādās lidostās, dažādās dalībvalstīs, un šie te uh, draudi, problēmas, ar kurām varētu saskarties uh, lidostas, uh, tie būtu jāfinansē, to, šo draudu novēršanu būtu jāfinansē no publiskā uh, katla, jeb finansējuma, un to nevajadzētu sekt pasažieriem. Uh, Protams, ir eh, vajadzīgs tāds eh, pamatdrošības līmenis lidostās un visos eh, citos uh, transporta mezglos un citās vietās, kur cilvēki pārvietojas, bet uh, ko pagājušajā parlamentā mēs prasījām? Mēs prasījām, lai šādu pasākumu tiktu finansēt no publiskiem līdzekļiem. I... Paldies! Es arī uh, vēlējos uh, bilst kādu vārdu, vairs nav neviena runātāja sarakstā. Uh, Es vēlējos vēlreiz atkārtot eh, šos jautājumus, par ko mēs spriedām jau agrāk, un galvenais no tiem, protams, ir, kurš maksās. Deputāti noteikti atcerēsies mūsu debates agrāk, īpaši samierinošanas procedūras ietveros. Es biju vienīgais eh, cilvēks eh, samierināšanas delegācijā, kas balsoja pret šo vienošanos, kas tika izvirzīta. Balsoja īstenībā pret savas grupas viedokli to, ko teica Fosteris kundze, Bredborna kungs, Alkadrai kungs, tas, protams, viss ir taisnība. Vienīgais, eh, kāpēc mēs varējām um, apstiprināt šo vienošanos, bija tas, ka mēs apsolījām atgriezties pie uh, aviācijas finansēšanas jautājuma. Kolēģi, es eh, balsoju pret, tāpēc, ka es īsnībā baidījos no tā, kas pašlaik notiek. Mēs zinām, ka dalībvalstis negrib maksāt par neko. Tika minēts eh, interesants punkts par šo līdzsvaru zaudēšanu. Dažas valstis maksā, bet citas atsakās to darīt. Mana valsts nedara to un nedarīs, jo tas ir viņas majestātes eh, kases eh, spēkos atteikties maksāt. Uh, Es vēlējos atgādināt eh, kolēģiem, un es šeit īpaši apelēju pie realistiem. Referentam varbūt vajadzētu sarunās ar komisiju un padomi un samierināšanas procedūras ietveros uzsvērt to, ka mēs nedrīkstam darīt to, ko mēs izdarījām iepriekš. Mēs uh, pilnībā likām zaudēt referentam pamatu zem kājām. Ja mēs gribam teikt, ka drošības finansēšana ir liela problēma, ja mēs kā komiteja sakām, ka šī ir problēma, kur dalību valstīm vajadzētu nodrošināt finansējumu, lai stiprinātu drošību, mēs uzklausījām Alkadrauju kungu, tagad 30% no lidostu maksām sastāda tieši drošības pasākumi. Mēs zinām šīs problēmas Lielbritānijā, šīs gadījumus, kad uh, džips gribēja izbraukt pa Glāzgovas lidostas stikla durvīm. Un uh, ir jāuzstāda attiecīgie drošības pasākumi, ir jā, jāuzliek, uh, jānocietina šīs durvis, un šīs durvis tiek nocietinātas jau nākamajā dienā. Ja mēs sakām, ka šo problēmu vajadzētu uzsvērt, un ja mēs kā komiteja uzskatām, ka drošības uh, pasākumi un drošības pastiprināšanas pasākumi ir jāfinansē arī no valsts līdzekļiem, tad mēs varam tā darīt. Taču mēs nedrīkstam nonākt līdz samierināšanas procedūrai un tad vienkārši padoties. Mums ir, jā, mums ir skaidri jānosaka, ko mēs gribam dzirdēt no sava referenta, ko mēs sagaidām no sava referenta. Tas būtu viss, kas mēs sakāms. Mateus, jūs vēlēties ko teikt? Nu, es negribēju uh, pieteikties uh, un runāt priekšstādātāja kungs, bet, nu, pēc tā, ko jūs teicāt, manuprāt, viens ir skaidrs. Nu, tas ir, kā lai saka, nu vai nu uh, dežā vu vai jau reiz dzirdēju princips. Mēs pavisam precīzi zinām, ka neviens, neviena dalība valsts negrib visu apmaksāt. Un vēl ļaunāk, neviens grib, uh, uh, neviens negrib, lai uh, mēs pateiktu, kā jāmaksā. Un vēl ļaunāk, vēl sliktāk. Uh, neviens negrib, lai mēs teiktu, ka dalību valstī jāmaksā. Nu, tā ir tā situācija sarunās ar padomu. Nu, tā tad vai nu tas, ko tu kā priekšsādātājs teici, ka mums ir nepieciešama līnija un, un mums jāpaliek pie šīs līnijas, lai arī mēs zinām, ka mēs um, nevarēsim gūt panākums ar šo līniju, vai arī mēs teiksim finansējumu kā jautājumu mēs neskatam, un tad mēs ar padomu ļoti ātri atradīsim kompromisu. Tātad es domāju, jautājums, kas par ko maksā, tas ir otršķirīgs. Jautājums ir vai jā vai nē vispār. Un domāju, ka ja mēs gribam būt uh, koherenti ar to, ko teicām iepriekš, tad mums par šiem jautājumiem ir jārunā un padomai jāparāda, ko tad mēs gribam. Bet tad ieturēt to līniju, kā uh, daži jau teica, lai pēc tam diskutie, diskusijās mēs vienkārši neatkārtos. Es personīgi domāju, ka mums vajadzētu runāt par finansējumu un nepakļauties vienalga, kāda ir padomas nostāja, un otrkārt palikt uzticīgi tam, ko teicām iepriekš. Un es domāju, ka šeit parlamentā, nu vismaz šeit komitejā mēs varētu rast vienprātību attiecībā uz to, ka drošība, vismaz papildus pasākumi vienmēr tiem jābūt valsts uzdevumam. Un ja mēs gribam dot mūsu pienesumu caurskatāmībai, tad uh, tas pirmais skaitlis vai tā pirmā sadaļa, ko runā, ko sauc par primāro drošību, nu tad to var, teiksim, atstāt brīvu, vai tas tieši caur nodevām no patērētāja vai kopā nodokļu veidā to maksāt nodokļu maksātājs. Un tad īpaši drošības pasākumi, tā kā Bradbārna kungs to skaidroja, tam, tam tad jābūt valsts uzdevumam, jo valsts tiek apdraudēta. Nu, tas varbūt ir priekšlikums. Uh, kuram varētu daudz piekrist. Bet nu šodien jau neiet runa par to rast vienot viedokli finansējumā. Es domāju, ka šodien nozīmīgākais ir vienoties par to, vai šī komiteja parlamentam un tad parlaments padomē izteiks priekšlikumu par finansējumu, vai jā vai nē. Un šeit nevajadzētu uzreiz kompromisus meklēt. Nu vai nu mēs to daram vai nē, bet neko ne pa vidu. Paldies, Mateoši tas, ko es vēlējos teikt, jā, jums ir pilnīgi taisnība. Mums vienkārši vajadzētu norādīt referentam, ko viņam darīt. Es uzskatu, ka finansējums ir jāapskata šajā ziņojumā. Tad vai nu mēs izlemam tā vai citādi, tad tā nebūtu problēma. Bet mums, kā parlamenta delegācijai, vajadzētu pieturēties pie savas nostājas, nevis vienkārši padoties uzreiz, kā saužam jau la, šaujam pulveru smaku. Es gribēju teikt, ka uh, Mums ir jāatbalsta mūsu referents, neskatoties uz to, kāds ir komitejas viedoklis. Yeah. In, bring... Kūni kungs, vai jūs gribējāt ko teikt, un vēlāk arī došu vārdu citiem runātājiem. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Nu, protams, diskusijās mēs pamanījām to, ka mm, situācija ir ļoti pretrunīga un vēsturiski tā ir veidojusies. Pēc Lokara bija Eiropas notikumiem, pēc 11. septembra notikumiem un daudziem citiem šausmīgiem notikumiem. Mm, šādā mm, kontekstā skatoties uz aviāciju, tā ir vairāk apdraudēta nekā citas satiksmes līdzekļi. Un mums mm, ir izdevies to padarīt drošāk ar dažādiem drošības pasākumiem. Mums ir būtiski, lai patērētājs tas, kas rezervē ceļojumu, skaidri zinātu, kādas tad izmaksas uh, ir. Tā tad uh, izmaksu caurskatāmība, skaidrība par izmaksām. Referents ļoti skaidri um, pieprasīja, uh, lai tas tā būtu. Mēs esam vienojušies par to, ka mēs uh, šo drošības standartu uh, Uh, apjomu esam skaidri definējuši. Nu, skaidri visā Eiropā tie ir saistoši visām dalībvalstīm, bet vienmēr paliek uh, tāds nacionāls uzdevums. Tas ir policijas nacionāls uzdevums šīs kontrolas veikt un arī um, atbilstoši uh, rīkoties uh, kontrolējot uh, pasažierus. Un situācija ir atšķirīga. Dažās uh, jomās šīs uh, policijas uzdevumi jau ir nodoti trešajām a, personām. Un daudzkārt tas ir izdevīgāk, ja mēs salīdzinām izmaksas. Tādēļ es domāju, ka varbūt komisijai jāsaka, ja mēs salīdzinām štan, standartus un konkurētspēju, tad vislabāk var rīkoties tā, ka uh, uzņēmumi tiek iesaistīti, kas piedāvā šos pasākums. Nu, par izmaksām ik pēc trim, četriem gadiem um, ir jauna konkursa, un tad mums nebūs tāda sarežģīta ierēdniecības aparāta, kas ar to darbosies. Bet tajā pašā laikā uh, šīs uh, firmas uh, tāda prasa um, apmaksāt tos, to pakalpojumus. Un savukārt uh, tad um, šī maksa tiek atgriezta vai nu līdz sabiedrībām, vai. Uh, lidostām, kurām tas ir jāmaksā. Un tad skaidrs ir, kas kam jāmaksā. Un uh, policijas uzdevumi, kas jāveic, vienkārši nevar, nedrīkst tikt arī kaut kā aizplīvrot un valsts atsakās no izmaiņa, izmaksām. Ja mēs zinām izmaksas 20% valsts un 80% citi, kā priekšlikums, piemēram, nu tad to vajadzētu arī uh, ieteikt komisijai. Paldies! Thank you. Paldies! Kērke kungs, jūs vēlējāties ko teikt? Paldies, priekšsēdētāji! Man jāsaka, kom komisija ļoti rūpīgi klausījās šajās izcilajās debatēs. Tāpat kā pārējie runātāji, es vēlētos teikt Laikfrīda kungam, ka viņš ir devis ļoti labu kopsavilkumu par galvenajām problēmām. Jūs pats priekšsēdētāji un arī citi runātāji teica, ka uh, mēs visi ar šiem jautājumiem jau esam saskārušies. Mēs zinām, ka pēc 11. septembra notikumiem uh, mēs par to spriedām. Fosteris kundze to pieminēja un arī citi. Komisijai vajadzēja uzņemt uh, Eiropas Savienības paspārnē šos drošības jautājumus. Mums tagad ir kopējs drošības ietvers Eiropā. Tolaik mums bija debates par to, kuram tad ir jāuzņemas atbildība par drošības pasākumiem, tāpat kuram ir jāmaksā par saistītajām izmaksām, vai tās būtu valdības vai operatori, vai šīs izmaksas jāsēc dalīti. Komisijas priekšlikums, kas tika pieņemts maijā, uh, iet vienu solīti uz priekšu. Mēs cenšamies šīs debates pārvērst tādā reālā politikā. Taču jāsaka, ka komisijas lēmums ir pragmatisks. Priešlikums seko pēc komisijas ziņojuma, kas tika izdots februārī. Tolaik tika teikts, ka nediskriminējušas ar drošību saistītas izmaksas ir svarīgas, lai nodrošinātu godīgu un neizkropļotu konkurenci starp lidostām un uh, aviosabiedrībām. Ja uh, šādas izmaksas tiek uzliktas, tad mums ir jānodrošina caurredzamība, uh, saistība, nediskriminēšana un konsultēšanās, nosakot uh, drošības nodevu apmērus. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka daži fundamentāli principi, kas pašlaik netiek ievēroti, būs jāievēro. Tas nav, uh, tā nav tāda minimālā pieeja. Mums ir jānodrošina, lai šīs nodevas nebūtu diskriminējošas lidostām vai pasažieriem, ir jānodrošina konsultācijas un ir jānodrošina caurdzamība. Man uzdeva jautājums Zasēdas kungs, kā komisija varēs nodrošināt caurdzamību. Caurdzamību var nodrošināt trīs līmeņos. Pirmkārtām lidostā. Avio sabiedrībā vajadzētu saņemt informāciju no lidostām par uh, komponentiem, kas tiek izmantoti, lai noteiktu drošības nodevu apmēru. Uh, Aviosabiedrības līmenī aviosabiedrībām vajadzēs izskatīt prasības attiecībā uz turpmākajām investīcijām. Tas nozīmē, ka aviosabiedrībai vajadzētu informēt par savām vajadzībām. Un dalību valstu līmenī. Dalību valstīm ir jārīkojas caurdzami attiecībā uz ekonomisko ietekmi, eh, ko izraisa eh, drošības pasākumi mēs uh, uzdevām uh, dalībvalstīm ietekmēt šo striktāko pasākumu izdarīt eh, nu, izvērtējumu par šo eh, striktāko pasākumu ietekmi. Un kā Fosteris kundze teica, mēs eh, lūdzam nacionālajām iestādēm izveidot vai norādīt kādu neatkarīgu iestādi, kas varētu uzraudzīt direktīvas ieviešanu un darboties kā tiesnesim, kad rodas strīdi par drošības nodevām. Kā es teicu, komisijas pieeja ir pragmatiska. Politiskā izvēle bija pateikt, ka mēs nevaram harmonizēt eh, drošības pasākumu izmaksas visā Eiropā. Ja mēs paskatāmies uz eh, ietekmes izvērtējumu, tad mēs redzam, ka situācija 27. dalību valstīs eh, ir atšķirīga. Arī citur pasaulē šī situācija atšķiras. Nebūtu reāli to mēģināt saskaņot. Mums jau ir pieredze ar lidostu nodevu direktīvu. Uh, Komisija izgāzās divreiz. Trešo reizi mēs beidzot uh, varējām darboties pareizi. Mēs uzlikām konkrētu principu apjomu, bet mēs neatstājām izmaksas novārtā. Mēs ieviesām šo principu par uh, izmaksu proporcionalitāti. Šīs izmaksas, šīs nodevas ir jāizmanto tikai un vienīgi drošības pasākumiem. Tāpat arī ir jāizmanto subsīdijas, ko piešķir iestādes drošības nolūkos. Tad te ir aprīkojuma izmaksas un tā tālāk. Ir dažādi veidi, kā mēs varam šos jautājumus risināt. Protams, ka parlamentam ir tiesības eh, samierināšanas procesa laikā pateikt, ka mēs gribam vairāk vai arī mēs gribam mazāk. Komisija, protams, var nākt pretī attiecībā uz dažām idejām. Tika izteikts ieteikums, vai dalību valstīm tiks uzlikts pienākums ieviest jaunus drošības pasākumus, e, kuri tām būs jāfinansē. Tas ir jautājums, ko mēs varētu apspriest. Ir arī citi tādi ambiciozāki ieteikumi, vai ir iespējams ieviest harmonizētu tādu jauktu sistēmu. Manuprāt, tas būtu ļoti sarežģīti bet tas ir, protams, samierināšanas procedūras jautājums. Bija jautājums par valsts palīdzību un uh, vienādiem spēles noteikumiem. Henesa Plešerta to pieminēja. Mēs uzskatām, ka mums ir jānodrošina vienādi spēles noteikumi Eiropā. Mēs uzskatām, ka mums ir jāvēršas pret konkurences izkropļojumiem. Mēs uzskatām, ka ievērojot šos principus, tas būs iespējams mēs panāksim lielus uzlabojumus pašreizējā situācijā. Mums ir vajadzīga labāka, lielāka caurdzamība, mums ir jāzina, kur īsti nonāk šie līdzekļi, mums ir vajadzīgas plašākas konsultācijas starp avio sabiedrībām. Mēs uzskatām, ka šī direktīva ir pa, iet pareizajā virzienā. Tāpat ir jāstrādā arī nacionālajiem regulatoriem. Kā Jāde Grandese kungs teica, pašlaik notiek plašas debates, kas, manuprāt, iet nedaudz tālāk nekā šī direktīva. Tāpēc, Simpsona kungs, es uzskatu, ka galu galā komisija ar prieku turpinās šīs diskusijas. Ja parlaments eh, samierināšanās laikā gribēs eh, konsultēties ar dalību valstīm, tad tās arī ir parlamenta tiesības. Jūs to jau norādījāt. Mums var būt sarunas par to, kurš maksās, un mēs varam censties harmonizēt šo lidostu, no šīs lidostu nodevas. Bet mēs jau esam izgāzušies, mēs to nevarējām izdarīt. Šis būs pirmais dokuments par drošības nodevām, un pirmo reizi mums būs kopēji principi attiecībā uz drošību. Tad tie ļoti būtiski - nediskriminēšana, cauradzamība, konsultēšanās, uh, izmaksu saistība. Es domāju, būtu nepareizi novērtēt pārāk zemu šo pirmo soli. Šis pirmais solis uh, būs sākums arī citiem pasākumiem. Es domāju, ka ir ļoti svarīgi, lai parlaments pauž savu viedokli. Uh, Diskusijas padomē pašlaik notiek, Zviedrijas prezidentūra pie tā strādā. Mums ir vēl jācenšas panākt risinājums koplēmu procedūrā vai samierināšanas procedūrā. Jebkurā gadījumā, domāju, līdz samierināšanai mēs nonāksim. Paldies! Jā, šķiet, ka jūs te tāda nedaudz freida pārteikšanās sanāca. Uh, eh, Henes Plešert vēlējās vēl ko piebilst, bet pavisam īsi. Jā, uh, viens teikums. Paldies komisijai par atbildi. Tad, kad jūs sakāt, jā, mēs varam spriest par to, kurš maksās par ko, bet jūs arī teicāt, ka mēs nevaram saskaņot. Es domāju, ka jūs esat mūs apmuļķojuši, tāpat kā padomi, tāpat kā jūs to izdarījāt pagājušā sas sasaukuma laikā samierināšanā. Es domāju, ka priekšums tika izvirzīts, bet tagad jūs sakāt, ka tas nav iespējams. Es gribēju vienkārši paust savu neapmierinātību ar jūsu teikto. Paldies. Nu, kā jau es teicu, es balsoju pret, saka priekšādātājs. Laihfrīda kungs, vai jūs vēlaties eh, atbildēt? Un varbūt jūs varētu arī pateikt, kāds ir jūsu laika grafiks. Paldies, priekšstādāja kungs. Dargie kolēģi, kolēģis, paldies par šo informatīvo diskusiju. Mums visiem, kas intensīvi strādā ar šo ziņojumu, tā palīdz eh, atrast nākošo virzienu un iezīmēt to, kādā virzienā jāiet. Es domāju, ka m, mm, dažās jomās lietas ir pilnīgi skaidrs. Mēs a, eh, z, esam pār godīgu konkurenci. Ne tikai Eiropas a, eh, lidostu starpā, bet a, eh, mums jārūpējas par to, lai šī godīgā konkurence pārsniegt Eiropas uh, robežas, lai mūsu lidostām būtu vienādas iespējas ar li citām lidostām Eiropā un arī vēl citur. Otrkārt, mēs gribam sistēmu, radīt, neradot jaunu birokrātiju, kas būtu dārgu. Mums ir nepieciešama sistēma, kas patērētājiem, līdzsabiedrībām un lidostām dot iespēju godīgi um, kontaktēties un skaidri zināt, kas ko no kā prasa. Nu, domāju, ka mēs esam viensprāts arī par to, ka tajās um, jomās, kur um, darbība ir veiksmīga, mums nevajadzētu iejaukties, mums jājauc tajās jomās, kur um, darbība nav veiksmīga. Tās ir lietas, kas ir tādas relatīvi skaidrs. Un man uh, liekas, ka šī komiteja vēlas diskutēt arī par izmaksu jautājumu, vēlas definēt, kādas izmaksas piekristu visiem kopā, kopienai vai, vai, vai kolektivitātei, un kuras ne. Tie ir jautājumi, kuri ir tie būtiskākie šajā ziņojumā. Un cik labi vien iespējams un cik ātri vien iespējams strādāsim šai virzienā. Cik ātri vien iespējams nozīmē, ka decembrī komitejā mēs varēsim balsot. Nē, nevaram. Tas būs ļoti īsts termiņš. Es domāju, ka jūs varētu janvārī iesniegt šo ziņojumu un tad mēs varētu skatīties tālāk attiecībā uz grozījumu iesniegšanas termiņu un balsošanu komitejā. Ja jūs man sakāt, ka uh, ziņojums varētu būt gatavs līdz janvārim, tad tas būtu labi, un tad es teikšu, ka jūs esat lielisks referents. Vienmēr ir labi, ja kāds uzrauka, bet es katrā ziņā negribēju šo laika grafiku sajaukt. Nu, un ir arī tādi pāris principiāli jautājumi, e, kurus tomēr noslēgumā vēlos uzdot. Es pats par sevi esmu gatavs par to, par ko lemsim doties cīņā. Esmu referents, to zinu. Bet, ja mēs pieņemsim lēmumu šādi darī, e, rīkoties, tad es ceru, ka mani atbalstošās karaspēka grupas paliek savās pozīcijās. Visādi citādi nekas nebūs iespējams. Paldies! For... Paldies, un uh, ja līdz decembrim būtu pieejams ziņojuma projekts, tas būtu lieliski, vai arī janvārī, un tad mēs varēsim vienoties par termiņu grozījumu iesniegšanai. Bet uh, ļoti noderīgs debats noteikti. Dažkārt varbūt bija dežavu sajūta, bet nu tomēr paldies. Nākamais starpkārtības punkts ir viedokļu apmaiņa ar komisiju un Kaehera kungu par šķidrumu aizliegumu. Es gribētu tikai atgādināt deputātiem, un to saku arī Kajeharkungam, ka mēs šorīt vienojāmies koordinātoru sēdē par to, kāda būs mūsu pieeja, un tā noteikti Kekera kungs uh, jums ir zināma, jūs arī Uh, esat runājis ar koordinatoriem, bet es vienkārši gribēju pateikt, ko tad komiteja šorīt nolēma. Tad komiteja piekrita koordinatora lēmumam. Es uzskatu, ka ir ļoti būtiski, ka visa komiteja būs, uh, visai komitejai būs iespēja uzklausīt, kas tad ir sakāms komisijai par eh, šķīdrumu aizliegumu. Koordinatoriem vakar jau bija šī iespēja uzklausīt komisiju. Šī viedokļa apmaiņa ir mūsu platforma, kas ļaus deputātiem iegūt vairāk informācijas, kā arī paust savas idejas, kas viņiem varētu būt. Bet, protams, ir jāpatur prātā mūsu jau pieņemtā pieeja. Mēs esam uzaicinājuši arī pilsoņu brīvību tiesību komitejas pārstāvjus uzklausīt šīs debates un arī paust savu nostāju. Šī viedokļa apmaiņa neskatoties uz iepriekš minēto, nenovedīs pie nekādiem konkrētiem rezultātiem, jo, kā jau es teicu, lēmums jau ir pieņemts. Jebkurā gadījumā tas dos deputātiem iespēju paust savu viedokli par šo ļoti svarīgo jautājumu, un padome un komisija varēs eh, turpināt strādāt un zinās, kāds ir parlamenta viedoklis. Gribētu atgādināt kolēģiem, ka šis ir komitoloģijas jautājums Tas nozīmē, ka mums ir jānogaida eksperta viedoklis, jānogaida arī, kad komisija iesniegs priekšlikumu saskaņā ar komitoloģijas procedūru. Un tad mums tiek dot iespēja vai nu pateikt jā vai nē. Mēs nevaram iesniegt grozījumus. Tieši tāpēc eh, man likās svarīgi uh, pieturēties pie mūsu šorīt pieņemtās nostājas. Bet tajā pašā laikā dot iespēju kolēģiem uzklausīt komisiju un uzdot jautājumus. Kērke kungam vārds. Thank you very much, Mr. Chairman. Uh, uh Paldies, priekšādētāji. Comes the opportunity to have an exchange of views. Komisija, protams, augstu novērtē iespēju apmainīties ar viedokļiem ar komitejas pārstāvjiem par šo ļoti svarīgo dokumentu. Es varētu jūs informēt par uh, šķidrumu dosie un par to, kāda ir pašreizējā situācija. Atkārtošu, kāda ir galvenie elementi. Pēc 2006. gada augusta noteiku, notikumiem tika ieviests šķidrumu pārvadāšanas aizliegums Eiropas Savienībā, pēc tam, kad bija notikuši teroristu uzbrukumi Hītrovā. Mēs saņēmām informāciju no drošības dienestiem, ka pastāvēja lieli draudi attiecībā uz šķidrumiem Un tieši tāpēc aizliegums tika ieviests kā pasākums, eh, kurš būs spēkā līdz tam brīdim, kad būs, būs pieejamas eh, vajadzīgās tehnoloģijas, lai šo aizliegumu varētu atcelt. 270 eh, regulā, regulā numur 270 2009. gadā tika teikts, ka šis aizliegums vairs nebūs spēkā 2010. gada 29. aprīlī. Mēs cerējām, ka tād būs, būs pieejamas vajadzīgās tehnoloģijas. Es jau informēju komiteju, ka tehnoloģija attīstība ir bijusi lēnāka nekā sagaidīts, un tagad mm, mums ir pieejama skrīninga tehnoloģija, taču attīstība lidostās ir tāda, ka, uh, diemžēl, Uh, dalībvalstis un uh, lidostas vēl nav uzsākušas iepirkuma procedūru, un šī aparatūra diez vai būs pieejama lidostās līdz noteiktiem laika grafikam. Kā jau tika minēts, uh, šis process ir komitoloģijas process. Tieši tāpēc tā Jānī kungs vēlējās informēt parlamentu, un 1. oktobrī viņš nosūtīja transporta komitejas priekšsēdētājiem vēstuli. Šī vēstule tika nosūtīta arī Lībe komitejai. Šajā vēstulē ir sniegta informācija par pašreizēju situāciju. Ja šie noteikumi zaudēs spēku un mums nebūs uh, vajadzīgās metodas, mēs saskarsimies ar ļoti grūtu situāciju. Šī informācija, ko komisija ir saņēmusi no izlūkdienestiem, no iekšzemes drošības dienestiem, ir tāda, ka uh, draudi vēl ar vien pastāv. Neviens cits reģions pasaulē nav gatavs uh, atcelt šo aizliegumu 2060. gada aprīlī. Nu, tāda ir situācija. No otras puses, komisija neuzskata, ka vajadzētu turpināt paturēt šos aizliegumus un ierobežojumus. Ja mēs atcelsim šos aizliegumus, ja mēs paturēsim šos aizliegumus bez noteikta termiņa, tad mēs riskēsim ar to, ka tie būs pastāvīgi šie uh, ierobežojumi. Mēs uh, Tādējādi nedosim stimulu rūpniecības pārstāvjiem uh, turpināt attīstīt tehnoloģijas. Tāpēc mēs gribētu uh, atcelt šo aizliegumu, bet ieviest uh, skrīninga noteikumus šķidrumiem. Taču šeit ir jā, jā, jāizvēlās pakāpeniska pieeja. Nepastāv iespēja, ka visas lidostas varētu iepirkt vajadzīgo aparatūru līdz konkrētajam termiņam. Tieši tāpēc komisija ir pieņēmusi pakāpenisku pieeju, kurā ir trīs elementi. Pirmais Eh, kā pirmais posms no 2000, 2010. gada šķidruma aerosoli un želies, kas ir iepirkti trešās valsts lidostā vai arī atrodas nekopienas uh, lidmašīnā, tiks atļauti nodrošinātās teritorijās un arī uz lidmašīnas, ņemot vērā noteiktus nosacījumus. Tad eh, šiem uh, šķidrumiem jābūt nopirktiem beznodokļu veikalā, tiem ir jābūt caurdzimā plastikāta maisiņā, un tad tie netiks konfiscēti. Otrs posms līdz 2012. gada 1. janvārim eh, visas lidostas, kurās ir vismaz 10 miljoni eh, pasažieru, tām vajadzētu būt iespējai eh, pārbaudīt šķīdrumu sērsos un želies saskaņā ar konkrēto regulu. Trešais Līdz 29. aprīlim 2014. gadā visām lidostām ir jābūt iespēja pārbaudīt šķidrumus saskaņā ar konkrētajām prasībām. Ir pilnīgi skaidrs, kāpēc ir šie trīs datumi. Būs tādas lidostas, kas varbūt nebūs gatavas, un mēs uzskatām, ka šīm lidostām ir jādod papildu laiks. Protams, ka visi šie datumi būs beigu datumi lidostām ir tiesības uzsākt šos pasākumus arī ātrāk, ja tās to vēlas. Tas ir ļoti būtiski, kā jau priekšādētājs teica. Mm, šis ir priekšlikums, ko komisija apspriedīs ar uh, aviācijas drošības uh, komiteju. Tas notiks 19. novembrī. Šis priekšlikums vēl nav pieņemts, taču pirms eh, komitejas tikšanās mēs domājām, ka būtu ļoti svarīgi uzklausīt Eiropas parlamenta viedokli. Mēs uzskatām, ka aviācijas drošības komitejā komisija noteikti uzdos jautājumu, kāds ir parlamenta viedoklis. Tieši tāpēc esam ļoti apmierināti, ka varējām norganizēt šo viedokļu apmaiņu ar Eiropas parlamentu. Pēc tam, kad aviācijas drošības komiteja būs pieņēmusi savu lēmumu, eh, sāksies prāka procedūra, un parlamentam būs tiesības pieņemt savu nostāju eh, šajā jautājumā. Tas nozīmē, ka pilnībā tiek ievēroti, ievērotas visas procedūras. Uh, Šajā viedokļu apmaiņā mēs gribam dzirdēt parlamenta nostāju. Es vēlētos jums arī pavēstīt, ka šīs sarunas būs sarežģītas aviācijas drošības komitejā. Esam jau dzirdējuši komentārus, ka šis laika grafiks ir pārāk ambiciozs. Daži grib vienkārši pagarināt aizliegumu bez nekādiem termiņiem, citi grib paildzināt šos procesus. Citi jautā, kāpēc mums ir trīs posmi, kāpēc nav tikai viens posms. Citi prasa, kādas ir, kāda ir starptautiskā situācija. Komisija ir gatava ieviest arī pārskatīšanas klauzulu. Iespējams, ka starptautiskā līmenī tehnoloģijas attīstīsies ātrāk. Protams, ka mēs to visu ņemsim vērā, bet ir ļoti svarīgi, lai mums kaut kas jau būtu spēkā tad, kad šis aizliegums zaudēs spēku. Ja mums nebūs šāda pārējais posma, mēs būsim ļoti sarežģītā situācijā. Pirmkārt, mums radīsies patiešām lielas problēmas attiecībā uz drošību. Otrs, mums nebūs kopējie noteikumi iekšējā tirgu. Iekšējais tirgus tiktu pilnībā sabojāts. Mēs eh, nevarētu domāt par drošību citās valstīs. Tāpat arī valstis varētu ieviest atšķirīgus pasākumus Tas nenozīmē, ka aizliegums tiktu atcelts. Varētu būt tā, ka stātos spēkā 27 atšķirīgi noteikumi, kas sarežģītu situāciju pasažieriem. Mēs labprāt uzklausīsim jūsu novē novērojumus, labprāt atbildēsim uz jūsu jautājumiem. Gribētu jūs arī informēt, ka ir panākts ievērojams progress eh, pie ražotājiem. Ir četri aparatūras tipi. Vissmalkākā aparatūra D tipa, aparatūra tiks sagatavota pēc zināma laika, taču ir daudz sološi rezultāti panākti citas aparatūras ražošanas jomā, kas dod uh, iemeslu cerībām. Taču tomēr būt, būs ļoti grūti pieņemt noteikumus, kas būtu balstīti uz konkrētu aprīkojumu. Uh, nedrīkst pieņemt tādus noteikumus, tad tiem ir jābūt neitrāliem attiecībā uz aparatūru. Jebkurā gadījumā mēs nedrīkstam šeit uh, paļauties uz risku. Mums tāpat ir jāņem vērā arī attīstība starptautiskajā arēnā. Mēs eh, visu kopīgi apspriežam ar mūsu partneriem, eh, piemēram, Amerikas Savienotajās valstīs, bet arī Austrālijā, Kanādā un citur. Tātad valstīs, kas arī eh, ņem vērā šo situāciju. Mēs esam gatavi arī dažādiem sagatavošanās darbiem. Tieši tāpēc 6-7 mēnešus pirms uh, aizlieguma pirms tam, kad aizliegums zaudēs spēku, mēs esam ieradušies pie jums apspriesties. Kā jau es teicu, šī procedūra ir komitoloģijas procedūra, un parlamentam tiks dota iespēja sniegt savu atzinumu. Tas nav koplēmuma dokuments, bet saskaņā ar Pragu procedūru parlaments var rīkoties. Es uh, Varbūt vairāk nerunāšu, es gribētu atbildēt uz jautājumiem un gribētu arī uzklausīt parlamenta nostāju. Tas noteikti būs ļoti nozīmīgi 18. novembrī, kad būs sarunas ar dalībvalstīm. Paldies, Kērka kungs! Cerams, ka deputāti jau ir saņēmuši pareizo koordinātoru priekšlikuma tekstu, par kuru mēs vienojāmies šorīt. Tas nozīmē, ka jūs varat izmantot to savām atsaucēm. Es eh, gribēju vēlreiz pieminēt, ka šo tekstu mēs nevaram grozīt, par to esam jau vienojušies. Bet Jūs varat eh, vienkārši paust savu viedoklī komisijas pārstāvim, lai viņi to varētu ņemt vērā. Man ir ļoti garš runātājs saraksts, tieši tāpēc es ļoti strikti ievērošu laika atvēlēto laiku. Katram runātājam tiek dotas tikai divas minūtes. Kērkopa kungs no pilsoņu brīvību komitejas lūdza izteikties ātrāk, jo viņam ir jādodas citur. Es ņemšu šo lūgumu vērā, jo transporta komitejā mēs esam ļoti laipni un iecietīgi pret citu komiteju locekļiem. Nezinu, vai šis princips darbojas arī citur. Tātad, Kērhopa kungs, dodu jums vārdu, bet tikai divas minūtes, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, un uh, Es centīšos, kā jūs, kā varēšu jums palīdzēt. Es esmu šeit no Liba komitejas, un man ir dažas bažas, un tās gribētu paust. Mūsu intereses, protams, šeit ir saistītas ar šo te eh, jautājumu par pasažieru eh, īpašumtiesībām un fizikālo integritāti. Un eh, tas ir jāņem vērā. Kas tad mums tagad ir šajā situācijā? Pirmkārt, man izskatās, ka mums ir ļoti daudz cilvēki, uh, Uh, kuriem, uh, tāpēc, ka nav tehnoloģijas un administrācijas, viņiem uh, ir jācieš, piemēram, transfera, tātad tranzīta pasažieri tiek laisti vienā plosmā ar citiem pasažieriem, un tas nav saprātīgi. Un otra lieta ir tas, ka tehnoloģijas attīstās ātrāk nekā mēs domājam. Es nezinu, uz ko balsta koordinators savu tekstu, bet es domāju, varbūt mums vajadzētu uh, izmantot jaunāko aprīkojumu un nevis atjaunināt vecās iekārtas. Un tādējādi mēs varētu mazināt uh, grūtības pasažieriem. Uh, Man patīk, ir labi šis te laika grafiks, bet eh, mūsu komiteja gribētu, lai efektīvāk un ātrāk tiktu skatīts šis eh, jautājums, nekā tiek piedāvāts. Un to es gribēju teikt, ka tas ir jādara tādā veidā, lai uh, mazinātu ne nepatīkamos apstākļus pasažieriem, bet uh, nodrošinātu tādu drošību, noteiktību, lai patērētāji un pasažieri zinātu, ar ko viņiem jāsaskars. Mums jāstrādā pēc uh, veselās aprāta principiem, jo dažkās lidostās eh, tas netiek izmantots eh, pārsvarā un eh, netiek izmantot arī jaunākā tehnoloģija, kas ir pieejama. Paldies, priekšsādātāji! Paldies! Tagad es arī ierobežošu laiku, jo koordinātori jau vienreiz izteicās, un tā kā tagad runās koordinātori, tad es arī viņu laiku ierobežošu. Matijas, divas minūtes lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Uh, Mums šajā tematā ir vairāk punktu svarīgi. Vienkārt, eh, pirmkārt, drošība, bet arī, protams, vienkāršojumu pasažieriem, lai nebūtu iespējama sistēmas ļauprātīga izmantošana. Un treškārt, kas attiecas uz uh, tehnoloģiju, tad mums nevajadzētu gaidīt. Šeit mēs gribam uh, skaidrus termiņus, un mēs gribētu, lai izmaiņas tiktu uh, panākts ātrāk nekā tā, kā piedāvā komisija. Tāpēc mums uh, šis priekšlikums ir svarīgs, jo tur tiek noteikts, ka vajadzētu īsākus termiņus 2012. 13. gadu, mums tas būtu jau pieņemamāks nekā 2012. līdz 14. gads. Nekādas atšķirības starp lidostām, un trešais punkts, kas mums ir svarīgs, ir tas, lai tiktu izmantots vislabākās pieejamās tehnoloģijas to varētu vēl nedaudz pamainīt pastāvošajā tekstā, jo tad mums nebūtu šī te uh, diskusija, kur mums nāk klāt lobbyisti un saka, nu, D modelis ir vislabākais, tas būs pēc tik ilga laika. Mums vienkārši vajadzētu paņemt vislabāko, kas ir pieejams. Uh, Un visbeidzot vēlreiz aicinājums komisijai. Mums eh, ir eh, vienots interesi parlamentam un komisijai, mums ir jārunā vienotā balsī, jo pretējā gadījumā parlamenta veto varētu novest pie tā, ka pēc 2010. gada eh, būs 27 dažādas kontrolas un tā būs vēl drausmīgāka situācija pasažieriem nekā tagadējā. Paldies! Ja, dank u wel, voorzitter. Ik ben persoonlijk nooit uh, een warme supporter geweest van het... Ja, paldies, priekšstādā, kungs. Es uh, nekad neesmu tā īpaši atbalstījis šo šķidrumu aizliegumu. Nu jā, agrāk situācija bija atšķirīga, tagad ir jaunas tehnoloģiskas iespējas. Bet bet um, diez vai e, izdosies atcelt aizliekumu 2010. gadā. Tādēļ jāturpina šo situāciju kaut kā uh, pārvarēt vai, kā lai saka, izdzīvot tai cauri. Un, uh, es, protams, atbalstītu 2010. gada aprīli, bet um, no otras puses atkal transporta iespējas un ar nodokļu neapliekamo uh, preču ieviešanu. Es domāju, ka um, šo tranzītu pasažieru dzīvi vajadzētu atvieglot. Un, uh, piemēram, arī runājot par Horvātiju un uh, transatlantiskajiem lidojumiem, tas būtu jāievēro. Un tad vajadzētu noteikt arī vēl tādu konkrētu dienu, līdz kurai uh, lidos darbs atbilstoši jāorganizē, bet, nu, tad noteiktās dalībvalstīs vajadzētu sajust arī spiedienu, lai tās pēc iespējas ātrāk šīs investīcijas arī īstenotu, lai uh, nevis pasažieri kā pagātnē vienkārši uh, maksā, respektīvi tiktu pakļautu uh, Uh, no dažādiem nos, noteikumiem. Nu, tas nav tā domāts, ka viņi atkal varētu šķidrams ņemt rokas bagāžā, bet uh, ka viņus varētu pārbaudīt ar jauniem skaneriem, piemēram, arī tas attiecināms ir uz uh, portīviem kompjūteriem un tā tālāk. Nu, respektīvi, nu, lai varētu kaut vai ūdens pudeli bez tādām lielākām problēmām paņemt līdzi. Kā mēs zinām, ka ir tāda skaneri, kas visu var uh, izskatīt, Vēl pāris gadu paies pirms um, tie būs gatavi sēriju veidu ražošanai, jāskatās arī, kas ASV notiks. Liekas, ka jau 2010. gadā viņi sāk strādāt ar šiem jaunajiem skaneriem, tātad es atbalstu priekšsēdētāju priekšlikumu. Paldies! Aldīm. Paldies! Alda vārdā, Maisers kundze. Jā, paldies! Es domāju, ka šajās lietās mēs esam um, vienoti. Mēs gribam lielāku drošības pakāpu un zinām, ka līdzinējais risinājums nedod papildus drošību, tādēļ mēs to varētu atcelt. Tas būtu pareizi, bet tas nebūs iespējami. Nu labi, tad jāatrod pēc iespējas um, tāds uh, izmantojamāks risinājums lidostām un pasažieriem un nevajadzētu tādu īpašu atšķirīgu risinājumu kādai vienai valstī, bet vajadzētu visiem kopā no, no tādas noteikumus vienotas. Es ticu mūsu uh, tehnoloģiju un es uh, ticu, ka uh, jaunie skaneri jau ātrāk nekā pēc 5-8 gadiem būs ieviešami. Un simtprocentīgi drošība vienkārši nav, nu nav jau jēgas tādas milzīgas mašīnas no, uh, ieviest, uh, kas ir lēns un uh, kur daudz kļūdu ir. Tātad tips uh, C tas būtu, nu, un tips C mašīnām jāuzlabo. Priekšlikums, kas nāk no komisijas. Labi, ka tranzīta pasažieriem jau tagad a, uh, tiek dot at, uh, vieglota dzīve. Un Frankfurtē visādi citādi ir, nu, burtiski tādas tā kā alkohola noliktavas no tranzīta pasažieru bagāžu krājumiem, un tas jā, uh, risina savādāk, un ir jābūt ļoti skaidriem noteikumiem, kas, kā notiek un kā nozīmē. Tagad par otro punktu. Nu, kā jau teicu, es varētu iedomāties, ka mēs šādu D tipu pat līdz 2013. gadam varētu izveidot un ka tas varētu būt visās lidostās un a, drošība gaisā nav viss atkarīga no tā, no tā, cik liela ir lidmašīna, bet gan no tā, ar kādiem aparātiem var pārbaudīt lidmašīnas. Un trešais punkts. Protams, ka a, jārunā par izmaksām. Uh, Tika runāts, ka šādas mašīnas maksā par 300 tūkstoši eiro, un tad jautājums ir, vai tas ir lidosts vai valsts uzdevums tādas ieviest. Bet no nu, arī tam nevajadzētu mūs atturēt no tā, lai drīzumā būtu saprātīgs risinājums atrasts. Paldies! Thank you! <coughs> Paldies, Fosteris kundze no ECR grupas. Thank you, Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Nu, es varbūt tagad nedaudz sabojāšu svētkus, jo es domāju, ka visiem uh, mums uh, ir apnicis šis te um, nosacījums, ka mēs nevaram ņemt šķidrums un mazos iepakojumos jāņem un tā tālāk. Un uh, tad, kad tas viss beigsies, mēs visi būsim uh, uh, ļoti priecīgi. Un tad es uh, runāju savā vārdā un es skatos. Mm, kā, piemēram, tas viss notiek. Es biju apvienotā karalistē drošības ministrijā, laboratorijās, un mēs skatījāmies, kā tas tiek testēts, un mēs redzam, kādi um, būs, kādi ir rezultāti šķidriem spriedzekļiem. Tas ir, protams, jāņem vērā. Bet to visu ņemot vērā, es eh, īsti nespēju saprast, kā mēs eh, tik ātri varēsim tikt uz priekšu. Es eh, neredzu, kāpēc mums jāpāriet uz C tipu, zinot, ka mums ir D tips, jo, ja mēs skatāmies, kā pāriet uz C tipa aprīkojumu, un visiem būs tagad uh, jāizņem eh, šie šķidrumi no savas somas un jāstāv atkal rindā, un es kaut kā neredzu, ka atkal pasažieram nebūs garāks rindas un jā, jāstaigā no vienas vietas uz otru vietu. Uh, Un tagad runājot par 2010. gadu, pirmais posms, tas būtu labi, ja tas būtu iespējams, bet es domāju, priekšsādātāja kungs, ka šeit ir eh, loģistikas jautājums, kā, tiek, eh, kā ir izveidotas lidos. Piemēram, ja jūs raugāties uz drošību pie eh, izējas, tad to būs ļoti grūti nodalīt. Es esmu optimists, ticiet man, bet to visu esmu pateikusi un es gribu, lai tas viss darbojas, bet es. Uh, nedomāju, ka mums vajadzētu vienkārši pieņemt kaut kādu risinājumu, kas nav nepraktisks, nedrošs, un galu galā mēs panāksim vēl lielākas nērtības uh, pasažieriem, un uh, tas būs globālā līmenī. Paldies! Thank you! Paldies! Krēmerkungs zaļo vārdā. Maikl, man vajadzēja tev dot vārdu pirms Fosters kundzes, bet mums nedaudz sajūg šis saraksts. Bet tagad lūdzu, Krēmerkungs. Nekas, Mēs esam tādā savādā situācijā. Mēs uh, visu laiku esam bijuši pret. Un uh, gan publiskās, gan slēgtās sēdēs uzdevām jautājumu, nu kas tad uh, ir tāds īpašs, priekš kam tas ir vajadzīgs? Un neviens nevarēja teikt, kādas, cik apjomīgs ir šīs uh, kontrols, jo um, beznodokļu veiklājas visus dzērienus var nopirkt uh, un tad to sajaukt, un ja 5-6 pasažieri kopā ir, nu, tad uh, šī uh, kritiskā masa var tikt sasniegta. Un nevar pateikt, priekš kam tās kontrolas vispār ir vajadzīgas, izņemot to, ka, nu, tāda liela mānīšana noteikti. Bet, nu, tika teikts, jā, labi, šobrīd nevaram to izmainīt un jāgāda jauni dati, cerot, ka rūpniecība vai arī, nu, kāds cits atradīs veidu, kā to visu kontrolēt tādu iekārtu, bet mēs aizvien vēl neko nezinām. Un būtībā, tā kā mēs nevaram pateikt, nu toreiz kļūdījāmies, tagad aizvien turpina a, kaut ko a, veidot un lielāka vēl birokrātija tiek veidota, bet vai tas vispār būs kas veiksmīgs, vai instrumenti būs, vai laiks būs, vai tiks finansēts, mēs taču tikko runājam par finansējumu. Un viena šāda iekārta maksā 300 tūkstoši eiro. Atkal būs diskusijas, vai pasažieriem jāmaksā, vai valstīm jāmaksā. Mēs šeit pie šī punkta nepavirsīsimies uz priekšu, jo, manuprāt, pirmais solis bija uh, nepareiz, jo tā nebija drošība, bet akcionismu tāda vienkārši izpausme. Un tā ir mūsu problēma, tas mums nepalīdz. Um, un tie dati, mēs jau varam visko sarakstīt, bet vai kritēriji tiks izpildīti, to mēs nezinām. Paldies. Thanks, Mike. Paldies, uh, un Vortmans Kols kundze lūdzu. Bet atkar, uh, jā, divas minūtes lūdzu. Ik sau eigenlijk aan. Paldies, priekšsādātāja kungs. Jā, nu vispār es drīzāk piekrītu Krāmerkungam, kas tikko teica, ka pagātnē mēs jau patiesi intensīvi ar šo jautājumu nodarbojāmies, bet netika nepierādīts, ka drošība pieauga. Un tad pirms diviem gadiem noteicām termiņu 2010. gads, un tagad redzam, ka nu, visdrīzāk tas netiks uh, ievērots. Un um, tā ir uh, Tā bāze, kādēļ es gribu teikt, ka neesmu apmierināta un esmu gatava 2014. gadu noteikt kā termiņu un gaidīt uz šo nākotnes tehnoloģiju ideju. Jo es te domāju, ka, nu, tad visu to varētu atlikt uz tādu nekad uh, neiestājošos datumu. Tas nav akceptējams. Un tādēļ uh, domāju, ka tā kā koordinātori varētu darboties un 2014. gads. Uh, varētu būt tās spēkā stāšanās gads. Un, nu, protams, ka vislabākā tehnoloģija jāizlieto, kā Meķo Graš teica, un attīstībai jābūt labākai, bet vislabākā iespējamā tehnoloģija. Nu, varētu runāt par 2013. gadu un par pirmo punktu runājot priekšsēdētāja kungs. Bija sūdzības par šiem tranzītu pasažieriem, kas nedrīkstēja viņu lietas ņemt līdz tālāk. Uh, un dažkārt tā patiesi ir tāda loģistikas problēma. Dažām lidostām tā ir problēma, un jābūt radošiem, lai palīdzētu šiem cilvēkiem. Nākošais. Ir dažādas uh, problēmas un traucējoši faktori, kas ir saistīti ar to, ka ļoti daudz un dažādas lidostas dažādi to īsteno, un līdz ar to pasažieri nav droši. Uh, par kontinuitāti, un visiem šiem noteikumiem vajadzētu tomēr būt vienotiem. Paldies! Paldies, paņaukungs! Jā, nu ļoti daudz, kas ir ticis teikts jau priekšsētāja kungs, bet es domāju, ka priekšsētāja kungs šīs diskusija ir nedaudz nu, tāda savāds. Viņas rāda arī to, mm, kā darbojas komisija šajā uh, gadījumā, un tas ir tā divkosīgi. Nu, šodien viņi saka praktiski to, ka viņi nebija uh, spējīga atļaut ražotājiem veidot uh, tehnoloģiju, vai nu tādu pēc pieprasījuma, vai arī tā, kā jūs tagad to piedāvājāt koordinātoru sēdē, kā vajadzētu doties ātrāk uz priekšu, mm, ātrāk nekā to, ko piedāvā Eiropas komisija. Bet, nu, mēs nedrīkstam būt nevērīgi drošības jautājumos, drošībai jā. Ja sakrīt ar mūsu gribu novērst situāciju tādu, kāda ir dažkārt lidostās. Var teikt to, ka ir dažādi trūkumi vēl vērojami. Un tas tāds bemols, jeb tāds sarūktinājums. Uh, par to, kas koordinātoru sēdē tika teikts, lai novērta šo neveiksmīgo darbu, būtu labāk, ja mums būtu viens vienīgs datums, kad tas ir jāievieš. Un no komisijas puses tad arī būtu skaidrība, kas būtu tāda nu izteiktāka. It īpaši par to, kāda pūliņa ir nepieciešama un kā tai jāsadarbojas ar, ar ražotājiem. Sēnis plašā. Paldies, Henis Plašards kundze. Paldies, priekšsādātāji! Un es esmu Liba koordinātori un gribētu teikt, ka nav nekāds noslēpums, ka iepriekšējos sasaukumos Alda vienmēr ir pretojusies pret šiem pasākumiem, kas ir spēkā. Mēs visu laiku minējām šos piemērus, kur, ka šie pasākumi nav efektīvi, un uh, mēs esam aicinājuši ātri atcelt šos pasākumus, vai no nu aizstājot tos ar citām kontrolas metodēm vai citādi. Un tāpēc ir nedaudz pārsteidzoši, ka 2010. gada aprīļa termiņš nevar tikt ievērots Tā pašā laikā realitātē mums ir eh, jāsaskars ar to, ka noteikumi paši par sevi neizzudīs, kā teica komisija. Kā jau Trump koordinātori teica, tad eh, šī uh, piedāvātā pieeja nav uh, pieņemama, jo tas radīs lielāku sajukumu. Un, uh, Mums jābūt visiem vienādiem noteikumiem visām lidostām, un šeit es piekrītu Es atvainojos, nepiekrītu trām koordinatoriem par to, ka šita ideja, ka jāuzlabo drošība tranzītu pasažieriem, tas ļoti jauki, bet eh, vai tas vispār ir iespējams eh, lidostas un līdzsabiedrības, un Fosters kundze jau to teica, tātad eh, šāds te lidosts ar drošības pasākumiem pie izējas, tas ir loģistisks murgs, un ja uz to mēs skatāmies, tad ir jāsaka, ka šīs prognozes ir tiešām patiesas. Vajadzētu padomāt, vai vispār vajag šādu lēmumu pieņemt. Uh, A un B tehnoloģijas, protams, nav iespēja. C varētu būt labāka iespēja, protams, tur ir vajadzīgi uzlabojumi. D tiek vēl attīstīta, bet tas ir labākais risinājums. Viņi, tiek, viņi saka, ka būs pieejama pēc 18 mēnešiem šī tehnoloģija. Tā tad vai mums ir jāpieprasa vai jāgaida, un varbūt, ka C tehnoloģija, ka izmanto Eir ASV, ja to uzlabot, varbūt to varētu izmantot arī Eiropā. Un Elkatrāva jau teica, ka Uh, 2011. gadā tiks tehnoloģijas mainīts ASV, tātad ko mēs gaidām? Varbūt kāds man varētu paskaidrot. Kas mums noteikti ir vajadzīgs, vai nu tā ir C vai D tehnoloģija, un ļauniet man pabeigt teikumu, uh, ir vajadzīga operacionālā testēšana lidostās, ko veids komisija, lai testētu pasažieru plūsmas, un balstoties uz šo testēšanu mums vajadzētu uh, tikai tad pieņemt lēmumu. Paldies! Thank you. You can get your breath. Paldies. Tagad varat atkal ievilkt elpu. Mrs. Durand, for the... Durand kundze. Oui, merci, monsieur le président. Jā, paldies, priekšsēdētāja kungs. Turpināšu to, ko Krāmer kungs teica. Domāju, ka brīdī, kad uh, mums uh, jāizvērtē viena sistēma pirms ievies citu, varbūt, ka varētu šajā laikā uzdot jautājumus, ka tie ir jāatkārto. Uh, Kalatā kungs zina tāpat kā es, ka 2001. gadā, tad, kad ieviesa noteikums par visiem griezošajiem un a, sprākstošajiem priekšmetiem, tas bija pēc a, um, 9. septembra uz, pēc 11. septembra uzbrukumiem. Un pēc tam a, par šķidrumiem tika ieviests šis aizliekums, bet nav tāda reāla pierādījuma tam, ka visi. Mm, pasažieri būtu labāk aizsargāti un arī aviācija kopumā. Tātad komisijai jāsaka, vai tā bija kapacitāte vai nebija, mm, likt rūpniecībai mainoties, un ir nepieciešams, lai komisijai arī varā, būtu brīdis pārdomāt, kas ir vajadzīgs. Nu, nav runāts, mm, iedomājieties, cik daudz litru ūdens, šampūnu un um, citu uh, šķidrumu ir uzkrāti tagad lidostās, cik kā tas tiek pārvadāts. Uh, un lidmašīnas um, zaudē savus lidošanas koridors un uh, novēlojas, un tagad mēs runājam par ABCDAG uh, uh, sistēmām, lai tikai kontrolētu dažus šķidrumus, un es domāju, ka šis ir um, izšķirīgs brīdis um, pajautāt, um, cik drošība ir nozīmīga un tās izmaksas. Un šis pasākums varbūt vēl sarežģīs uh, pasažieru kontrolas un arī rokas bažārs. Nu, praktiski atcerēsimies, ka šķīdrumi ir uh, čemodānā, ja nedrīkst viņus pārdot rokas bagāžā, tad viņi ir čemodānā. Tā tad es domāju, ka nu jāsamēro uh, drošības un izmaksu jautājums pirms mēs dodamies pie kādiem citiem uzdevumiem. Thank you, Mr. Vandālēna. Paldies, Vandālēna kungam vārds. Paldies, priekšsādātāja kungs. Es uzmanīgi klausījos. Un uh, par koordinātoru teikto. Par tranzītu pasažieriem man ir skaidrs, ka e, būs trīs liels lidostas, kam ar to būs grūtības. E, Vīnē, Berlīnē un Amsterdamā būs ar to grūtības. Viņi tiešām veic drošības pārbaudas pie izējas, un pēc tam tranzīta pasažieri uh, ir vienā un tajā pašā telpā ar citiem pasažieriem. Un būs milzīgas uh, rindas šajās lidostās. Uh, Tātad mēs šeit varam ātri pieņemt lēmumus, bet mums ir, protams, jāpadomā par šo lēmumu sekām vienmēr. Otrakārt, vai C tips būs pieejams vai nē, es saprotu, ka D tips būs pieejams pēc dažiem gadiem. Un es domāju, ka uh, pie divi mums ir jāpiebilst, ka vismaz cētips. Un treškārt, uh, priekšsādātāji jautājums jums, vai uh, šīm debatēm vispār ir jēgas. Mēs varam, protams, runāties viens ar otru, bet, uh, ja uh, viss noritēs tā, kā tagad tiek teikts, tad uh, nekas arī nebūs šo debašu rezultāts, nekāds nebūs. Es varu skatīt šo tekstu, bet vai tur ir jēgas, vai tam ir jēgas, vai mēs varam kaut ko mainīt. Paldies, uh, uh Vandālena kungs, jūs nevarat vienā sēdē teikt jā un pēc tam teikt nē citā sēdē. Tas ir jūsu ziņā, protams, jūs bijāt uh, koordinātoru sēdē, bet jūs neiebildāt pret šo tekstu, par kuru vienojās koordinātori. Jā, priekšsēdētāji, es uh, pateicu kaut ko par otro punktu. Uh, Jūs komentējat tad, kad priekšādātais jums ļauj komentēt. Vai jūs vēlaties komentēt kaut ko? Sirana? Ich stelle mir in der Wortmeldung eigentlich jetzt schon. Jā. Situācija ir tāda, ka būtu labi, ja viss šī procedūra nu, tad būtu jau pabeigta. Praktiski mēs runājam pasažieriem, kas visu laiku tiek pārbaudīti dažādās lidostās, un līdz ar to. Mm, interesi ir ļoti augsta par to, kas šeit notiek. Un uh, esmu norūpējusies par situāciju, un um, es domāju, ja tas tiks publiskots, un ja tas uh, pēc iespējas ātri tiktu pieņemts, tad viss teiks, āk, dieviņās, nu tad viss maz trīs gadus vēl tas ilgsies, un mums jācieš būs vēl ilgāk. Uh, Es domāju, ka būtu vienkārši nozīmīgi, ja mēs izmantojam šo komunikācijas iespēju, tad visiem tiem, ko tas skar pie pasažieriem, lidostām, līdzsabiedrībām, skaidri pateikt, ka šis jaunais risinājums būs, būs obligāts un tiks atbilstoši īstenots. Un to vajadzētu saistīt ar norādēm, kā pat laban jārīkojas, piemēram, arī lidostās visnotaļ atšķirīgi tiek skaidrot situācija. Nu, praktiski lidosts atšķirīgi rīkojas. Un arī valstīs ir zināmas atšķirības. Un tas ir tas, ko varētu izmainīt un uzlabot. Un trešais jautājums, jautājums, ko es uzdodu. 2000. gadā tika aizliegti, uh, uh, praktiski 2006. gadā tika aizliegti šķidrumi. Nu, uh, Te bija zināms, ka būs nepieciešami jauni aparāti. Kādēļ līdz šodienai nav uh, pat nu, tāda izmēģinājuma aparāta, jeb nu, vismaz tāda aptuvena risinājuma, kā situācija varētu risināties? Nu, tas ir konfidenciāls jautājums, es lasīju to. Bet, nu, uh, vai tad mēs patiesi nevar, paties nevarētu tādu spiedienu īstenot, nu, lai vismaz tagad uh, tie noteiktie termiņi tiktu ievēroti? Paldies! Thank you. Paldies! P Bulskārta kungs, lūdzu. Dank u wel, voorzitter. Ik ben ah, een mevrouw, sorry, trouwens. <laughs> sorry. Gender mainstreaming in de commissies. Um... Ehm, Jā, te ir runa par dzimumu līdztiesību mums komitejā. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, ka uzaicinājāt mani no Lībe komitejas. Man ir jautājums, ko es vēlētos uzdot komisijai. Mani interesē, kuru intereses tagad tiek aizstāvētas, vai tās ir lidostu intereses vai pasažieru intereses, pasažieri, kas ir cietuši no šiem aizliegumiem. Un man būtu divi konkrēti jautājumi. Pirmkārtām, mēs dzirdējām par reālām drošības problēmām. Komisija saka, ka mēs negribam uzņemties nekādu risku, bet varbūt um, kāds man varētu paskaidrot. Mēs, piemēram, devos ceļā no Panamas uz Amsterdamu, un tur vispār nebija nekādu pārbaužu. Es varēju mierīgi vest pūdeli līdzi koferī, bet, uh, ja es lidotu no Amsterdamas uz Kopenhāgenu, tad, uh, nu, lai nolidotu šos uh, dažus simtus kilometru, mani pārbaudītu. Tad ceļā no Panamas līdz Amsterdamai tā netiek uzskatīta par problēmu. Nākamais jautājums par tehnoloģijām. Es šeit redzu pretrunas. No vienas puses jūs eh, sakāt, ka tehnoloģijas nav, nav vēl pieejamas, bet eh, ražotājs saka, ka tehnika ir pieejama. Amerikāņiem esot pasūtījuši še, šos aparātus. Es redzu lielas prodnības, gribētu dzirdēt skaidras atbildes no komisijas. Degrandis Paskvāla kungam vārds. Paldies priekšsēdētāji, kungs, nu pavisam īsi. Jūs jau tā gribat, lai mēs tā īsi runātu. Uh, Mēs nedrīkstam vienu lietu aizmirst. Šie pasākumi, kas ir uh, nepopulāri, mm, ir ieviesti pēc teroristiska apdraudējuma. Un mēs dažkārt uh, rodas tāds iespējas, ka mēs runājam vienkārši par ērtību, par pasažieru ērtību. Un uh, komisiju kritizē, ka tā populistiski uh, um, argumentē un ka mēs vēlamies tad arī mūsu vēlētājiem, ko labi varam darīt. Bet mums um, tomēr jāatgriežas, nu, kā lai saka, pie. Uh, tādām konkrētām lietām mums ir nepieciešams lēmums līdz 2010. gadam, un komitoloģijas procedūrā tas jāpieņem. Mums vairs nav daudz laika. Koordinātori ir noteikuši mūsu mājas darbus, mums jābūt samērīgiem, mums jāizvērtē situācija, un šis apdraudējums no terorisma puses pastāv. Mēs taču nevaram teikt teroristiem, teikt, mēs Eiropā neesam spējīgi um, rast vienu. Uh, metodu, lai no, jums, lai no teroristiem aizsargātos. Es domāju, ka mums ļoti nopietni jādiskutē ar komisiju, lai 28. aprīlim būtu gataviem, lai dokuments būtu sabalansēts un nedrīkstam aizmirst, ka mēs runājam par pasākumiem pret terorismu. Mums jābūt nopietniem. Uh, Higienas kungam vārds. Paldies. Lielas paldies, priekšēdētāji. Es vēlējos teikt, uh, ka es piekrītu Fosters kundzei. Galu galā mēs vēlamies būt liberāli un vēlamies noņemt šos aizliegumus, bet tomēr mēs nedrīkstam aizmirst par drošību un apdraudējumu drošībai. No otras puses, mums ir jāpanāk pareizais līdzsvars. Ja jau ASV ir apstiprinājusi C aparatūru un visi, kas dodas uz ASV, zinās, ka tur ir šī C aparatūra, tad kāpēc mums ir vajadzīga stingrāka pieeja Eiropā? Tie, kas ceļo uz ASV, zinās, ka viņu drošības režīms ir ārkārtīgi smags. Tas ir daudz kas vairāk nekā mums šeit ir pieejams. Tāpēc es domāju, ka cētība apertūra ir pareizā. To mums vajadzēja piemērot. Eh, jā, protams, ka tas novadīs pie lielākām rindām lidostās. Tāpat arī vajadzēs reiķināties ar to, ka būs vajadzīgs ilgāks laiks, lai izstāvētu visas šīs rindas. Bet uh, tomēr tas ir nepieciešams. Pēdējais, ko es gribēju teikt, mēs ļoti ilgi spriedām par eh, lidostu drošību un izmaksām. Es domāju, ka šīs izmaksas arī ir jāņem vērā pie šī jautājuma. Vai vēl kāds deputāts vēlas izteikties, jautā priekšsēdētājs? Bet tā kā jūs jau runājāt, es došu jums tikai vienu minūtu laikā. Jā, nu vēlreiz par drošību ar to metodi, kāda mums tagad ir, um, tā nenodrošība, nenodrošina drošību uh, lidojumos. Un arī uh, ASV uh, tagad uh, pielietotā neradīs tādu risinājumu. Bet diskusijā mēs sakam, otro punktu ir jāmaina un jāsaka, ka, u, ka 2002. gadā praktiski viss ir jāizmaina un mūsu mērķis taču ir 2013. gadā D sistēmu ieviest, jo tas pasažieriem būtu visies, visdrošākais. Mēs nezinām, vai mēs uh, tos saņemsim vai nē. Kāds ir jūsu viedoklis? Uh, C sistēma jeb nē? Finished. Visi pārējie ir, ir izteikušies un vairs nevēlas neko piebilst. Es gribēju vienkārši paskaidrot cilvēkiem, jo ir radušies problēmas. Esmu runājis ar ražotājiem. Viens no šiem ražotājiem darbojas manā vēlēšana apgabalē. Arī Fosteris kundze ir šajā pašā apgabalā. Esmu runājis ar šo ražotāju, un šie ražotāji neatkarīgi man pavēstīja, ka D-tipa aparatūrai vēl ir vajadzīgi 5 līdz 7 līdz pat 8 gadi, līdz tā tiks saražota. Uh, Tas nozīmē, ka D-tipa aparatūru mēs nevarēsim dabūt. Tas būs drīzāk vēlāk nekā agrāk. Tieši tāpēc mums ir atlikusi tikai C-tipa aparatūra. Šī C-tipa aparatūra vēl arī nav līdz galam gatava, bet apmēram gada laikā C-tipa aparāti būs pietiekami labi, tie būs modernizēti aparāti un tie būs pietiekami labi. ASV ieviesīs modernizēto C-tipa tehnoloģiju. Tas nozīmē, ka pat ASV īsti nezina, kad būs pieejams šis aprīkojums, bet viņi uzskata, ka viņi to varēs izdarīt līdz 2011. Eh, gadam. Tāpēc mums jāpanosaka pilnīgi skaidri atšķirība šī C, atšķirība starp C un D tipa aparatūru. D tipa aparatūra, kas, protams, ir ļoti laba un izsmācināta, nav mums pieejama. To mēs dabūsim labi, ja pēc 5-7 gadiem. C tipa aparatūra, modernizēta aparatūra, mēs varēsim dabūt pēc 1-2 gadiem. Uh, pie tā strādā arī amerikāņi. Es vēlējos to paskaidrot godāmiem kolēģiem. Tieši tāpēc otrais punkts ir sagatavots pašreizējā redakcijā. Mums ir jāpanāk, lai visās dalībvalstīs būtu spēkā attiecīgā certifikācija, pirms mēs varam ieviest šo aprīkojumu. Tas nozīmē, ka mēs varam izmantot arī visas pārējās pieejamās tehnoloģijas, ja uh, tās ļauj mums uh, apiet šo šķidrumu aizliegumu. Vēlējos vēlreiz pastāstīt jums par e, šīm problēmām. Tieši tāpēc koordinātori pieņēma šādu lēmumu pēc ļoti garām diskusijām e, vakar koordinātoru sanāksmē ar Kārka kungu un ar visiem mūsu koordinātoriem. Īstenībā mēs izmainījām sākotnējo redakciju, jo cilvēki pauda savu viedokli, un tieši tāpēc mēs arī sagatavojām šo punktu šādā redakcijā. Uh, Attiecībā uz mūsu lēmumu pieņemšanas lomu mums nemaz nav nekādas lēmumu pieņemšanas lomas. Mūsu uh, lēmums aprobežojas ar jā vai nē. Mēs varam apstiprināt vai noliegt to, ko sagatavos eksperti komitoloģijas procedūras ietveros. Es vēlējos jums dot vienkārši iespēju izteikties šajā sanāksmē. Daži varbūt uzskata, ka tā ir lieka laika tērēšana. Uh, Es varēju vienkārši pateikt, šis ir komitoloģijas jautājums, un mēs to apspriedīsim komitejā komitoloģijas procedūras ietvaros. Bet man likās, ka jums varbūt ir kaut kas sakāms, un es vēlējos dot arī iespēju mūsu a, pilsoņu brīvību komitejas kolēģiem a, paust savu viedokli. Šis priekšlikums ir atbilde komisijas priekšlikumam. Un es domāju, ka visi piekrīt, ka komisijas priekšlikums nav īsti pareizais. Es domāju, ka, ja mēs sakām komisijai, ka viņi varbūt nav atraduši pareizo risinājumu, tad mums jābūt iespēja pateikt komisijai, pie kā labāk piestrādāt. Bet, ja viņi to ignorēs, ja ekspertu komiteja to ignorēs, tad tās ir viņu tiesības. Pēc tam mēs varēsim vai nu akceptēt, vai norādīt viņu priekšlikumu. Tāpēc, deputāti, lūdzu apzinieties, kādas ir jūsu pilnvaras. Īsnībā jūsu pilnvaras uh, nav spēkā pašlaik. Jums pilnvaras tiek dotas tikai nākamajā posmā. Jums tika dota iespēja debatēt ar komisijas pārstāvjiem, kas varēs savukārt šo mūsu viedokli paust ekspertu komitejā. Vai es varu turpināt? 30 sekundes plešerts kundze. Jā, bet jūs esat transporta komitejas priekšēdētājs. Esmu priecīgs, ka devāt mums iespēju izteikties. Es darbojos gan šeit, gan arī Libi komitejā bet varbūt jūs varētu atbildēt uz manu jautājumu attiecībā uz uh, koordinātoru lēmumu par tranzīta pasažieriem. Pro lidostās radīsies loģistikas problēmas, tas būs īstenībā loģistikas murgs attiecībā uz tranzīta problēmām. Vienai lidostai noteikti ir problēmas ar loģistiku. Tā ir Skipskolas lidosta Amsterdamā. Tur ir ļoti lielas problēmas ar pārbaudēm. Ja mēs paskatāmies uz šīs lidostas apmēriem, paskatāmies, kādas ir uh, lidostas Skipholā un Hitrovā, tad vislielākās problēmas rodas tieši Skipholā. Kāpēc es esmu pret 2011. gadu? Es domāju, ka būs vajadzīgs laiks aparatūras izstrādāšanai, kā arī lidostām būs vajadzīgs laiks, lai pielāgotos šai situācijai, lai saprastu, kā tagad izskatās ā, uh, drošības pasākumi. Es šeit nerunāju tieši par skip holu kā tādu. Pagājuši gadu tika izma, iz, iztērēta ļoti liela nauda apertūras ieviešanai, un viņi, un šīs lidostas nevēlas pēc trīs gadiem atkal ieviest jaunu aprīkojumu. Kā jau Grādes Paskala kungs teica, šīs lidostas nevēlas, lai viņām tiktu uzgrūsti šie drošības pasākumi. Mēs gribam domāt par to, eh, kā ieviest vislabāko drošību. Mēs negribam šeit risināt Manchesteras vai Schipkolas problēmas. Šeit ir jāiesaista tehniskie eksperti, speciālisti, kas varētu izpētīt šos jautājumus. Es nevēlos šeit iedziļināties individuālu lidostu problēmās. Problēmas rodas tajās lidostās, kur pārbaudas tiek veiktas pie iekāpšanas lidmašīnā. Šī problēma rodas arī Amerikā. Arī viņi uzskata, ka eh, radīsies problēmas tad, kad tiks ieviesta šī modernizētā CETIP apertūra. Vislielākās problēmas, kas mums ir radušās, īpaši ar pilsoņu brīvību komiteju, ir eh, sūdzības eh, no cilvēkiem, ka viņiem atņem beznodokļu veikalos iepirktās preces. Bet eh, mēs nevaram nodrošināt visu. Mēs nevaram atņemt šiem cilvēkiem preces un pēc tam vēl veikt papildu pārbaudas. Tranzīta pasažieri būtu, protams, varbūt jāpie būtu jānodrošina viņiem papildējas, viņi būtu jāpārbauda atsevišķi. Bet jebkurā gadījumā ir jāpārtrauc tāda situācija, ka e, cilvēkiem tiek atņemtas e, preces, ko viņi ir likumīgi nopirkuši. Šie cilvēki iespējams lidos vēl tūkstošiem jūdžu Eiropas Savienības ietveros. Tieši tāpēc mēs centāmies atrisināt šo problēmu tranzītu pasažieriem. Bet, kā jau es teicu, šie ir tikai un vienīgi ieteikumi, mums nav nekādu pilnvaru konkrēti rīkoties. Vai viss kārtībā tagad? Es zināju, ka tas tā turpināsies Lūdfordas kundze lūdzu. Es atvainojos priekšsēdētāji. Mm, man radās jautājums, uzklausot jūsu komentārus. Jūs teicāt, ka, radīs, ka varēs atrisināt loģistikas problēmas tranzīta pasažieriem bet vai gadījumā neradīsies problēmas drošības pasākumos, vai netiks samazināta drošība, ja tiks nošķirti tranzīta pasažieri no citiem pasažieriem? Ja mēs paskatāmies uz komisijas priekšlikumu, tad tas īstenībā ir atvērtāks. Es neesmu drošības eksperts, es neesmu pārliecināts, kāda būs situācija, bet es eh, gribētu dzirdēt drošības ekspertu viedokli pēc tam, kad viņi būs dzirdējuši mūsu nostāju. Uh, vai uh, drošība samazināsies. Tagad tranzīta pasažieriem tiek atņemti viņu pirkumi. Mēs uzskatām, ka tā ir tāda kā likumīga zācība. Priekšādētāji, jūs uzsākāt šeit diskusiju, teicāt, ka būs tikai 30 sekundes. Es domāju, ka mums vajadzētu te beigt runāt, mums nevajadzētu šeit uh, iedzināties tehniskās detaļās. Mēs esam pateikuši, kāds ir mūsu mērķis, un ja tehniskie eksperti teiks, ka tas nav iespējams, tad, nu, ok, tad tas arī nebūs iespējams. Paldies! Paldies par jūsu komentāriem, jo es domāju, ka tad arī mums būs jāpieņem lēmums, tad, kad būsim uzklausījuši ekspertu viedokli. Kerka kungam vārds lūdzu. Paldies! Es vēlētos teikt, ka es apsveicu visus uh, paustos komentārus. Manuprāt, uh, šīs diskusijas ir ļoti nozīmīgas. Es uh, vēlētos šeit izteikt dažus komentārus. Kā jau tika teikts, es komitejai paudīšu parlamenta nostāju. Pirmkārt, es vēlētos jums atgādināt šī noteikuma pirmsākumus. Šos noteikumus vajadzēja pieņemt pēc ļoti lieliem terorisma draudiem. Lielbritānijā tika pieņemta attiecīgi tiesu spriedumi. Pašlaik eh, šie spriedumi ir visiem publiski zināmi. Tolaik uh, bija sazvērestība, kuras mērķis bija uzspridzināt septiņas lidmašīnas Lielbritānijā, un kā sprākstvielas būtu izmantoti tieši šķīdrumi. Tas nozīmē, ka šie draudi bija reāli, un šie draudi vēl arvien pastāv. Tie pastāv gan Eiropā, gan arī citos pasaules reģionos, kas ir pieņēmuši tieši tādus pašus noteikumus. Pirmais. Tad tas bija pirmais. Tagad otrais. Mūsu mērķis ir izmainīt šo situāciju pēc iespējas ātrāk. Tas ir mūsu mērķis samazināt nērtības. Mēs vēlamies vienkāršot sistēmu, mēs vēlamies, lai būtu vajadzīgās tehnoloģijas. Pašlaik situācija ir tāda, kas nevienam nepatīk. Citos pasaules reģionos ir tieši tādi paši noteikumi, arī citur visi cenšas vērsties pret šiem draudiem. Trešais patiešām esam saņēmuši informāciju, ka līdz 2010. gadam uh, tehnoloģijas būtu pieejamas. Man ir jāatzīst komitejas priekšā, ka mēs saņēmām informāciju gan no ražotājiem, gan no dalību valstīm, ka tehnoloģijas tiks sagatavotas. Bet tehnoloģiju nav. Šādas tehnoloģijas nav atrodamas nec Eiropā, nec ASV, nec kādā citā valstī. Tā bija kļūda, par kuru atbildība ir jāuzņemās visām valstīm. Man ir jāatzīst, ka es arī uh, esmu līdzvainīgs pie šīs kļūdas. Jo, ja šī tehnoloģija būtu pieejama, tad mēs varētu šo aizliegumu vienkārši atcelt 2010. gadā. Vai ASV ir gatavas? ASV nākamo 18 mēnešu laikā veiks eh, pārbaudes. Neviens vēl nav gatavs. Tāda ir realitāte. Kas notiek ar tehnoloģijām. Šķiet, Simpson kungs ļoti labi eh, jau šo situāciju paskaidroja. Ir četri tehnoloģiju veidi. A veids. Jūs atverat pudeli, jūs pārbaudat ar testa stremelīti, vai tā ir sprākst vēl nē. Tas ir jādara katru pudeli. B tips. Jūs neatverat pudeli, bet ievietojat to A aparātā. C tips. Tas ir pieejams, bet to var modernizēt, un tas ļautu rīkoties ātrāk. Šī tehnoloģija dod visdaudzsološākos rezultātus. D-tipa uh, apertūra, tas nozīmē, ka uh, šķidrumi vispār nav jāizņem no bagāžas, bet šī apertūra vēl ir ilgi jāgaida. Jums vajadzēja to zināt. Ko tad mēs liekam priekšā? To apspriež eksperti. Tātad, ko iesaka komisija? Pirmkārtām mums vajadzētu rast risinājumu tranzītu pasažieriem. Uh, Mums vajadzētu kon apstādināt konfiskācijas. Vai ir sarežģīti, ko tādu ieviest? Pašlaik tranzīta pasažīri no trešajām valstīm nevar vest tālāk savus šķidrumus, viņiem šos šķidrumus konfiscē. Bet, ja jūs lidojat no Horvātijas vai, vai Singapūras, tā kā mums ir spēkā divpusēja vienošanās, tad viņi var paturēt savus šķidrumus tad lidostas var identificēt šos pasažierus, kas ierodas no Singapūras vai Horvātijas. Bet ko mēs prasām? Mēs vēlamies, lai šīs konfiskācijas netiktu attiecinātas uz nevienu tranzīta pasažieri. Mums ir ļoti daudz sūdzību, kur ir teikts, ka mums šī situācija būtu jāuzlabo. Nākamais mēs iesakām uh, 2012. gadu, kā gadu, kad šis risinājums būtu jāievieš lielākajā daļā lidostu. Esam apsprieduši tie ar deputātiem. Mēs sakām, ka mazākās lidostas varētu piemērot 2014. gadu. Tas nozīmē, ka tām būtu vēl divi gadi, lai ieviestu šīs tehnoloģijas. Jo ātrāk mēs to varētu izdarīt, jo labāk, bet mums ir jābūt arī atbildīgiem, mums ir jādomā par drošību. Mēs nevēlamies šos datus, da, gadus pārcelt tikai tāpēc, lai to darītu. Mēs nevēlamies riskēt ar drošību. Bet es dzirdēju, ka jūs vēlaties, lai sistēma būtu vienkāršāka. Varbūt mums vajadzētu ievi, ieviest vienu uh, termiņu, nevis vairākus termiņus. Jebkurā gadījumā šie būs beigu termiņi. Tās lidostas, kas uh, varēs rīkoties ātrāk, saņems attiecīgos stimulus, lai to darītu. Uh, kā tad tas notiks? Uh, komisija saņems informāciju no lidostām, kas ir gatavas ieviest tehnoloģijas ātrāk, Tad tiks informēti pasažieri, un tādējādi mēs šo risinājumu varētu ieviest ātrāk, bet mums ir vajadzīga attiecīgā tehnoloģija. Mums ir jādomā arī, vai būs kāda starptautiska sistēma. Ja ASV sāks, um, sā, rīkosies ātrāk, tad mēs nevēlamies kavēties. Ja tiks ieviesta starptautiska sistēma, mēs vēlamies tie pievienoties. Mēs ļoti cieši sadarbojamies ar ASV. Mēs uh, spriežam par to, un Eiropa ir līdera šajā jomā, mēs izdarām spiedienu. Citas valstis ir rezervētākas, tās saka, ka e, pie sistēmas pasažieri jau ir pieraduši, mēs varam to paturēt. Mums ir jāmeklē šāds risinājums, kas būtu balstīts uz tehnoloģijām pēc iespējas ātrāk. Par operacionālo testēšanu jāsaka, ir panākts ievērojams progress. E, lietas virzās uz priekšu ļoti ātri. Uh, ražotāji ir pielikuši lielus pūliņus šajā jomā, bet ražotājiem ir vajadzīga skaidrība, vai šis aizliegums būs spēkā eh, bez termiņa. Mums ir jānosaka datums, jo tieši tas e, dos ražotājiem skaidrību, ka e, aprīkojums tiks pārdots un ka to var ražot. Mums ir vajadzīgs arī saņemt apstiprinājumu no valsts e, konkrētajam aprīkojumam. Tieši šādi izaicinājumi ir komitejai. Gribētu komentēt arī priekšēdētāju teikto. Jā, parlamentam būs tiesības dot savu viedokli par galīgo sistēmu. Mēs to apspriedīsim ar drošības ekspertiem 18. novembrī. Mums būs diskusijas arī komitoloģijas procedūras ietveros. Pēc tam mēs nogaidīsim trīs mēnešus un tad parlaments varēs pateikt, vai tie, tas akceptē vai noraida šo priekšlikumu. Tā ir prāga procedūra. Mums tas ir ļoti būtiski. Mēs, protams, nevēlamies, lai šis priekšlikums tiktu noraidīts. Tieši tāpēc mēs ņemsim vērā jūsu komentārus. Tad vienkāršošana, vislabākā pieejamā tehnoloģija, risinājumi tranzīta pasažieriem - ļoti svarīgs punkts. Paskatīties, vai mēs varam eh, piemērot to visefektīvākajā veidā tiks informēti pasažieri, tad pātrināt procesus. Bet, jebkurā gadījumā, kaut kam ir jābūt spēkā. Ja sistēma nedarbosies un ja nebūs e- alternatīvas, mēs ceram, protams, ka alternatīva būs e, labāks risinājums, tad, bet ja nebūs nekādas sistēmas, tad tā būs ļoti liela problēma. Pirms došanās uz komiteju, te Jānikungs rekomendēja, lai būtu šāda viedokļa apmā, apmaiņa. Uh, būs ļoti grūti diskutēt ar eh, dalību valstīm, bet es eh, domāju, ka jūsu ieguldījums ir ļoti labs. Es eh, informēšu komiteju un mēs darīsim visu iespējamo, lai panāktu līdzsvarotu risinājumu, lai uzlabotu pašreizējo situāciju. Paldies! Thank you, Mr. Kajak. Paldies, Kajaka kungs! Nākamais darbkārtības punkts ir prezentācija par uh, iepazīstināšanu informatīvo ziņojumu par ekonomiskās krīzes ietekmu uz Eiropas Savienības gaisa transporta nozari. Makario kundze un Vandevoda kungs ir ieradušies pie mums, ja? Mrs. Foster. Fosters kundze. Es atvainojos, ka jūs pārtrauc priekšsādātāja kungs, bet uh, Mēs vēl neesam saņēmuši šo informatīvo dokumentu. Mēs centāmies to saņemt, bet mums teica, ka tas nav pieejams līdz pat sēdēji. Un neesmu uh, saņēmusi neko, kas būtu saistīts ar šo informatīvo dokumentu. Un esmu šīs komitejas locekle. I'm led to believe the study will be distributed. Ja nemaldos, tad šis pētījums tagad tiks izdalīts. Es nezinu, kad tas bija gatavs. Un eh, šodien ir tikai iespēja prezentēt šo ziņojumu, ja nemaldos. Reglamenta jautājums. Jā, protams, ka uh, viņi grib sniegt prezentāciju šajā komitejā. Viņi vēlas, lai mēs apspriežam informatīvu paziņojumu vai vismaz paužam savu viedokli. Uh, Uh, mm, protams, ja jūs ierodaties komitejā, tad, protams, deputāti gribēs uh, uh, komentēt, bet es nedomāju, ka tas ir piemēroti, ka tiek izdalīts šis dokuments tikai tad, kad sāks diskusija. Mēs prasījām sekretariātam šo dokumentu, un es gribētu lūgt jūsu darbiniekus atgādināt jebkuram, kas šeit grib kaut ko apspriest, uh, uh, parūpēties par to, lai vismaz iepriekšējā dienā vai vismaz no rīta, ja sēde ir pēcpusdienā, saņemtu dokumentus, kas deputātiem ir vajadzīgi, lai veidot veiksmīgu diskusiju. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, to pieņemsim zināšanai, mēs to nodosim tālāk sekretariātam, lai nākotnē jebkurš, kas ieradīsies komitejā ar prezentāciju, uh, Uh, lai uh, viņš informētu uh, deputātus laicīgi iepriekš un nevis vienu minūti iepriekš, pirms mēs sākam prezentāciju. Jā, skaidrs, tas ir pieņemts un tagad mēs varētu sākt prezentāciju. Wanna... Maybe better go on the, the two on the end, yeah? Okay, if we look to... Labi. E, tagad 15 minūtes, es domāju, mēs varētu dot prezentācijai, un tad varēs uzdot jautājumus un saņemt atbildes, un cerams, ka deputāti pat šo laiku varēs kaut ko arī palasīt. We're ready when you are. Okay. Jūs varat sākt, kad vēlties. Jā, jums jāieslēdz mikrofons vispirms. Oké, okay, hartelijk uh, dank, voorzitter, voor uh, de kans om onze. Paldies, priekšsādātāja kungs. Paldies, eh, ka mums ir iespēja šo informatīvo ziņojumu jums prezentēt. Mēs mēģināsim īsi un uh, ar tādu nu, saturu lietpratīgi jums stāstīt situāciju. Un tad varēsim diskutēt. Piecas daļas ir mūsu ziņojumā. Ievads priekšstādājs pārtrauc runātāju. Es atvainojos. Ja cilvēki vēlas diskutēt, vai jūs lūdzu varētu to darīt ārputē? Šajā komitejā esmu apņēmies novērst vienā zālē noturēt vairākas sēdes. Kas grib runāt, lūdzu iet ārā. Sorry, Es ļoti atvainojos. Eh, Jā, uh, nu tad turpināšu. Jūs redzat uh, saturu, kāds ir uh, manam, uh, manam ziņojumam, uh, ko jums prezentēšu. Mēs uh, runājam par aviācijas uh, sektoru, runāsim par pēc ievadu par struktūru. Liekas, ka tas ir homogēns produkts, bet tā tas nav. Tad runāsim par tendencēm jaunākajā pagātnē un mēģināsim noteikt, kāds ir krīzes iespējas un kā, mm, kādi varētu būt priekšlikumi pēc tā. Tātad, nākošais slaids. Ja mēs paraugamies uz krīzi un tās sekām un salīdzinām to ar iepriekšējo No vienas puses mēs redzam, ka ir tāda ļoti būtiska samazināšanās pieprasījuma sektorā pēc uh, uh, transporta pakalpojumiem. Līdzsabiedrības ātri reaģēja uz to tā, ka tās samazināja arī piedāvājumu. Ir, piemēram, līdzsabiedrības, kas samazināja 15 līdz 25% to piedāvājumu, un ļoti um, skaidri var redzēt, ka ir mainījušās arī satiksmes plūsmas ir notikušas vairākas saplūšanas, arī dažādi ceļi ir apvienoti. Mēs varam konstatēt, ka šādā veidā ir bijusi reakcija arī uz ieguvumiem un peļņu. Peļņa līdz sabiedrībām ir bijusi būtiski sliktāka. Mainās arī stratēģijas uh, tirgus dalībniekiem, jo tas praktiski no, var novest arī pie tā, ka nākotnē būs lielāka koncentrācijas pakāpe. Tagad nākošajā slēdā jūs redzat, kas viss ir saistīts, uh, kādi dienesti ar uh, aviāciju. Ja krīze uh, turpinās un uh, ja 10 līdz 15% eh, samazinās pasažieru un kravu plūsma, tad tas skar visu sistēmu kopumā. Un šeit kravu sektorā mēs redzam, kā šie dažādi iesaistītie aktieri uh, ir iespaidot. Tos iespaido viens otrs. Tie ir maksājumi, tas ir personāls. Neviens nepaliek uh, pasargāts. Nākošais attēls. Uh, jums parādu. Tātad šeit jūs redzat dažādos mainīgos lielumus, un tie ir jāsaprot, lai saprastu, kā attīstās aviotransports. Un ko mēs šeit redzam? Mēs redzam, ka būtiski uh, ir mainījušās šīs līknes, runājot par ražošanu un uh, Atšķirīgi rādītāji savukārt ir mazumtirzniecībā un arī kravām. Tātad. Pretstatā tam, kas notika pirms 50 gadiem, kad uh, aviotransports sekoja uh, pārējai ekonomikai izaugsmas aspektā, tagad mēs šeit varam redzēt, ka šī te attiecība vairs nepastāv. Krāvu avio pārvadājumi uh, eh, ne paaugstinās un nespazeminās uh, līdz ar uh, mazumtirdzniecības apjomu paaugstinājumu vai pazeminājumu. Šajā slaidā jūs varat redzēt uh, IATA reģistrētos kravu faktors 2009. gadā pret, attiecībā pret 2008. gadu dažādos pasaules reģionos, un šeit jūs redzat, kā uh, ir uh, mainījušies ieņēmumu uz kilometru uh, līdz sabiedrībām. Un te jūs redzat arī uh, aizņemto vietu skaitu procentuāli uz vienu lidmašīnu vidēji. Tātad, un uh, arī tonu uh, skaitu, tātad uh, izmantoto tonu īpatsvaru procentos jūs varat redzēt. Ja jūs uh, skatāties uz šiem uh, uh, skaitļiem, tad jūs redzat, ka uh, bijuši zaudējumi līdz sabiedrībām, runājot par aizņemto vietu skaitu, tad šis kritums ir bijis 3,9% kopš 2008. gada 2009. gadā. Protams, ka šie skaitļi nemaz nav tik slikti, ņemot vērā, ka mēs esam krīzes situācijā. Un, ja jūs raugāties uz tiem pasaules reģioniem, kur ir lielāka izaugsme, tātad straujāka izaugsme, tad uh, Mēs redzam, ka tur ir arī, protams, lielāks iedzīvotājs skaits, un uh, tur šis samazinājums nav tik uh, liels. Šeit jūs redzat uh, pasažieru skaitu, pārvadājumu skaitu, tātad un uh, krāvu pārvadājumu apjomu. Krāva apjoms ir apmēram par 20% krities un ir krities arī uh, uh, pasažieru kilometru skaits. Šeit jūs redzat, kā tirgus ir ietekmēts salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. Tātad jūs varat šeit redzēt, ka ir uh, uh tiešām krīze ietekmējusi šo jomu gan pasažieru pārvadājumos, gan kravu pārvadājumos. Šeit eh, mēs redzam apstiprinājumam tam, ko mēs redzējām iepriekšējā slaidā. Šeit var redzēt eh, IKP eh, izmaiņas dažādos pasaules reģionos. Um, un, un redzat arī attiecību starp IKP izaugsmi un izaugsmi transporta nozarē. iepriekš eh, tur bija eh, skaitļi, kas eh, attīstījās līdzīgi IKP izaugsmē, un tagad jūs redzat, ka atkal šie, šīs lieknes tuvojas. Nākamajā slaidā jūs redzat dažādos efektus, kādi ir bijuši krīzes rezultātā. Eh, vairākums šo fenomenu, protams, nebija tādi, ko eh, krīze izraisīja, bet tos krīze tikai eh, sāsināja. Būtībā, ko mēs šeit redzam, ir šie te dažādie krīzes efekti uz aviotransporta nozari. Piemēram, tiek veidots jaunas alianses, konsolidējās uzņēmumi, Kā jau es teicu, tad eh, šīs lietas droši vien būtu notikušas šā vai tā, bet krīze šos fenomenus vēl sāsināja, pātrināja. Un uh, otrkārt, uh, mēs redzam šeit privatizāciju, uh, un tās varbūt arī ir tādas lietas, kas notikušas būtu, bet ne tik ātri kā šobrīd krīzes situācijā. Un tad, protams, ir pārobežu apvienošanās un uh, uzņēmuma pārpirkšanas ietekme, kapitāla apvienošanas starp dažādu valstu avio kompānijām. Un uh, mēs varētu, protams, arī uzdot jautājumu par to, kā uh, zemo izmaksu avio sabiedrības cīnās ar šo te krīzes situāciju vai tās izdzīvos. Kā mēs zinām, tad uh, Lielā mērā tās, protams, ir eh, tiešām izdzīvojuši šajā krīzē, un tas ir fenomens, ko ir vērts papētīt. Un eh, jāskatās arī, kādi tirgus aspekti bija tie, kas ļāva šīm līdzsabiedrībām izdzīvot krīzes situācijā. Bija arī jauni tirgus dalībnieki, kas parādījās eh, tātad bija tāda agresīvāka darbība tirgū. Un e, mēs redzējām, ka jaunie uzņēmumi e, bija daudz radošāki e, dažādiem mārketinga pasākumiem un tam līdzīgi. Mēs redzam arī, ka ir mainījusies valdība attieksme krīzes situācijā. Un redzējām arī, ka uh, krāvu avio pārvadājumu tirgus bija daudz svārstīgāks, nedrošāks. Uh, Šeit esam vērojuši diversifikāciju piedāvāto pro, produktu apspektā, tātad kādus uh, produktus piedāvāja dažādas kompānijas un tika piedāvāt arī jauni uh, produkti. Tika vairāk izmantots uh, ārvalstu kapitāls un uh, ņemot vērā uh, ka ir bijuši daudz bankroti, daudz uzņēmumu ir bankrotējuši, tad, protams, ir arī mazāks nodarbināto skaits šajā sektorā. Raukoties uz nākamo slaidu, šeit mēs redzam, cik darba vietas ir zaudētas. 2009. gada laikā jūs redzat, ka februārī SAS Eh, ir eh, atlaiduši apmēram 23 tūkstošus eh, darbinieku. Es atvainojos, tātad 8600 darbinieku no 23 tūkstošiem. Tātad gada sākumā um, un tātad Air France uh, atlaida 3000 no 100 tūkstošiem darbinieku. Tas notika aprīlī. Uh, Un um, šeit jūs redzat arī skaitļus, kas attiecas uz citām avio kompānijām, kā piemēram Lufthansa un tā tālāk. Nu, tā tad. Un uh, vēl trīs uh, slīdnītes uh, sekos. Mēs runāsim par ļoti nozīmīgiem jautājumiem. Gribējām mm, tos no vienas puses apvienot. Mm, jautājums pats par sevi. Mēs tos savienojam ar potenciālo iespaidu un arī ar krīzes sakām. Informatīvajā dokumentā mēs runājam par konsolidāciju, par jaunu nišu izveidu un apvienošanos. Un tas, kas pēdējo gadu un mēnešu laikā ir noticis, tā ir tāda koncentrēšanās. Un Tas ir sāstīts ar risku, ka kaut kādā brīdī varētu uh, veidoties tirkus uh, pārvaldīšana, ko varētu ļaunprātīgi uh, izmantot tādos nepārāk bieži izmantotos maršrutos ir nepieciešama rekapitalizācija dažādām sabiedrībām, proti lielāka koncerta līdzekļi tiek eh, izmantota, lai mazāku līdzsabiedrību eh, atbalstītu. Nu, tāda ir arī krīze, tādas arī sekas. Var meklēt dažādas nišas un izmantot uh, tirgus iespējas, bet uh, tiek sasniegta tāda kritiska masa, un pēdējo divu, trīs kvartālu laikā konstatējām, ka mm, jaunu uzņēmumu veidošanās jomā stāvoklis ir uh, stagnējošs. Un uh, Dažas no līdzsabiedrībām ir arī pārtraukušas darbību. Nākošais jautājums privatizāciju, raugoties no valsts viedokļa, bija noteiktas tendences, un tās tā īsi var apzīmēt ar trešo pušu aktīvu darbību un izmantošanu. Tirgi atverās, un agrāk pastāvošās robežas nepastāv, un vairs nav divi, trīs tirgus dalībnieki, bet vairāk aktieri. Arī par šo jautājumu ir tāda, zinām, konsolidācija vērojama Tad eh, mēs vēl izmeklējām mm, tirgu. Nu, praktiski ir 6-7 koncerni Eiropas tirgu un cita nekā nav. Mm, ja mēs paskatāmies pārobežu sapulšanu un apvienošanos, mm, tad arī šeit redzam tādu tendenci, eh, ka konsolidācija ir ļoti izteikta. Parādzīsimies uz Lufthansa, kas eh, ar vairākiem um, soļiem ir atbalstījusi tādas mazākas sabiedrības, kuras tad ir pārņēmas. Un, uh, Redzam, ka krīze ir. Brasels Airlines, piemēram, ir viens piemērs uh, šādai rīcībai. Mēs redzam, ka Lufthansa stratēģija nevienmēr ir viena un tā pati. Ja mēs paraugamies uz uh, kontroli, piemēram, ar Svisa un Cīrihas maršrutu, tad jāsaka, ka pārņemšana ne, ne tiek veikta tā kā, piemēram, kādā no Britu līdzsabiedrībām un Austrijas Britu līdzsabiedrību. Nākošajā slīdītē jūs redzat ekonomisko un zemu cenu līdzsabiedrību sektori. Jūs redzat, ka ir pazuduši mazāki uh, uzņēmumi un ir tikai pāris lielo, tā kā, tādi kā ir Berlīna un Ryanair. Un šī tendence turpinās un pātrinās. Pirms neilga laika iezīmējās a, situācija, un Rozārjākungs par to runāja, ka robeža starp sākotnējo zemo cenu modeli un citiem tirdzniecības darbības modeļiem, piemēram, čarter lidojumu, šī robeža izplūst aizvien vairāk. Un paraugoties uz Rainēru, līdzsabiedrību, tad eh, var redzēt, kā piemēram viņi lido uz tādiem mērķiem kā Tenerife un Gran Canārija, un šādi eh, sastāda konkurenci tradicionālajiem čarterlidojumiem. Tagad par maksātnespējām un konkursiem. Uh, eh, maksātnespēja tendence turpināsies Arī tādēļ, ka mm, dažādām līdzsaviedrībām nav pietiekams kapitāla rezerves un iespējamas sekas ir konsolidācija un ar to saistītie riski, ka um, tiek ļaunprātīgi izmantota monopola pozīcija. Pēdējais punkts tie ir, uh, tā ir pieeja tirgumu, kas ir jaunradīta nākotnē varbūt būs nedaudz vienkāršāka izveidot stratēģijas, eh, lai eh, atbaidītu jaunpienācējus no tirgus. Mm, tagad paskatīsimies uz eh, nākošo slaidīti. Tas, ko redzam šeit. Šeit ir vissvarīgākie aspekti avio transporta sektorā, kas būs svarīgi turpmākajos gados, un tas ir emisiju tirzniecības schēma ieviešana. Uh, Tas būs jaunums šajā tirgu. Tātad emisiju tirzniecības schēma tik pie, tiks piemērot arī avio transportam. Un uh, ir vēl viens aspekts, kas ietekmēs šo tirgu, uh, un tā ir šī tirgus uh, lielā svārstība, svārstīgums uh, uh krāvu avio pārvadājumu tirgū. Un uh, tas varētu ietekmēt šī tirgus ilgtspējību. Būs arī lielāks ārvalstu kapitāla izmantojums. Un uh, to izraisīs šīs te emisiju tirzniecības schēmas ieviešana šajā tirgu. Un uh, tas radīs arī lielāku uh, Uh, koncentrācijas risku, tātad, ka lielie spēcīgie uzņēmumi sāks konsolidēties. Un vēl viens elements, uh, kas uh, šo jomu ietekmēs, būs tehnoloģiskās pārmaiņas. Un šeit uzņēmumi mēģinās meklēt jaunas tehnoloģijas, kā tās ieviest, kā kaut ko ietaupīt, uzlabot kravu pārvadājuma tirgus mainās, un tas ir acīm redzami. Un vēl viens krīzes efekts šeit ir tāds, ka uh, avio transporta nozare pirmkārt uh, saskarsies ar krīzes ietekmi kravu pārvadājumos, un tāpēc viņi uh, meklēs citus tirgus, citus produktus, uh, ne tikai kravu pārvadājumus tātad eh, krāvu avio pārdājumu tirgus saskarsies ar spiedienu, un tam būs eh, jākļūst eh, aktīvākam citās jomās, piemēram, multimodālā transporta jomā, un arī turpmāk būs skaidri nošķirtas uh, protams, krāvu pārvadājumu kompānijas un uh, uh, pasažieru pārvadājumu kompānijas, bet būs tāda lielāka segmentācija gaisa pārvadājumu tirgu. Tātad būs uh, arī tāda savstarpēja sadarbība, uh, jo arī lielās avio kompānijas cīnās ar konkurenci, ar um, zemo cenu avio kompānijām. Uh, Šeit būs jāizstrādā jaunas stratēģijas, līdz ar to avio uh, kompānijām būs jākļūst radošākām. Vienlaikus mm, tas novedīs arī pie tā, ka uh, līdz sabiedrības vēlēsies uh, vairāk iegūt tādu kā tuvu monopolu pozīciju, konsolidēties, koncentrēt savu darbību. Un, protams, līdz sabiedrībām būs jābūt radošākām, un tas varētu nākt par labu tieši pasažieru pārvadājumu tirgumu. Kā jau es teicu iepriekš, mēs saskarsimies ar plašāku uh, ārvalstu kapitāla izmantošanu un investēšanu, un šeit, kā jau iepriekš teicu, pastāv risks, ka uh, varētu būt plašāka uh, uh, tirgus koncentrācija, ka lielie, spēcīgie spēlētāji uh, kļūs vēl spēcīgāk, kļūs dominējoši uh, svarīgākajos transporta tīklos pasaulē. Un tas atkal novadīs pie tā, ka uh, līdz sabiedrībām būs vajadzīgs jauns stratēģijas, tām būs jādomā, uh, kā darboties šajā tirgu. Tātad ārvalstu kapitāla izmantošanas pieaugums noteikti būs novērojams turpmākajos gados. Un tas noved pie pirmā secinājuma mūsu pētījumā. Tās izmaiņas, ko esam vērojuši avio pārvadājumu tirgu visā šajā nozarē, uh, ko mēs esam novērojuši, tātad eh, mēs redzam, ka tirgi ir mainījušies tādējādi, ka līdzsabiedrības kļūst ļoti radošas un eh, domā par jaunām stratēģijām. Un tas nozīmē arī to, ka vājākās eh, kompānijas bankrotē un tie, kas spēj izturēt šo te spiedienu un turēt līdzi bagātākajām, spējīgākajām, radošākajām kompānijām, tās tad arī darbojas. Tā pašā laikā, tad, kad eh, zinām uzņēmumu eh, bankrotē, tad ir lielāka tirgus koncentrācija starp tiem, tirgus dalībniekiem, kas ir palikuši un kas ir mazākā skaitā. Tātad šeit mums ir jāvēro jaunās stratēģijas un jaunās investīciju metodas avio pārvadājumu nozarē. Jūs redzat, ka mēs secinām, ka um, šie te uh, tirgi un uh, dalībnieku tirgu konsolidējas, un mēs nevaram novērst to, ka dominējošās pozīcijās atsošie uzņēmumi izmanto šīs pozīcijas. Mēs redzam, ka ir jaunas stratēģijas, bet, protams, jāapzinās, ka uzņēmumi varētu arī uh, ļaunprātīgi izmantot savu dominējošo pozīciju. Mums ir jānodrošina, lai būtu pietiekama uh, monitoringa procedūra un uh, lai mēs cīnītos pret šādām situācijām, kad tiek ļaunprātīgi izmantot dominējoša situācija. Mums ir e, tātad jānovēro šie te uh, tirgi, balstoties uz e, datiem, vērojot visu iesaistīto dalībnieku uh, rīcību un darbību. Un uh, šajā veidā mēs varam turēties līdzi tirgus izmaiņām un attiecīgi reaģēt arī regulatorijā aspektā, lai mēs uh, neregulētu tikai pēc tam, kad viss jau ir noticis. Tātad šeit ir uh, vajadzīgs attiecīgs regulējums šīm izmaiņām, un tas arī bija viss mūsu prezentācijā, un tagad varam atbildēt uz jautājumiem. Paldies! Lielas paldies! Alkadrāji kungs vēlējās runāt. Jā, paldies priekšsēdētāji. Protams, man nav bijusi iespēja iepazīties ar pētījumu. Es eh, to darīšu turpmākajā laikā, bet eh, man jau ir trīs eh, nelieli komentāri vai jautājumi. Vai tā ir taisnība, ka pašreizējā krīze ir daudz ļaunāka par iepriekšējo 2001. gadā? tad mēs dzirdējām, ka aviācijas sektorā esot krīze. Jūs otrajā slīdnē es redzēju, ka esam nokartuši jau viszemākajā punktā, kad zemāk vairs nevar krist. Otrs jautājums. Pēc jūsu uzrādītajiem skaitļiem šķiet, ka tuvie austrumi ir tāds kā izņēmums. Šķiet, ka tur ir vērojams diezgan labs pieaugums gaisa satiksmes uh, apjomos, ja salīdzina šos gadus. Vai to var skatīt par dabisku pieaugumu viņu tirgū? Vai arī šeit ir uh, runa par to, ka ši, šis, uh, šis reģions uztver tranzīta pasažīrus no citiem reģioniem, no citām aviosabiedrībām? sabiedrībām? Jūsu vispārīgie secinājumi norāda, ka pastāv koncentrēšanās risks, kam varētu būt negatīvas sekas. Bet man šķita, ka pašreizējā situācija ietver tad trīs dažādus sektorus. Pieauga zemo izmaksāvie sabiedrību skaits bet es gribētu zināt, eh, cik īsti, cik daudz eh, spēlētāju tirgu mums ir, vai tie ir divi vai trīs, un kāds ir šis efektīvais tirgus, kad komisijai vajadzētu sākt rīkoties. Thanks, I'll take two or three to... Paldies. Eh, Vēl divi, trīs runātājiem, tad došu vārdu atbildē Groškungs. Jā, es esmu patiesi šajā situācijā, ka tikko varēju uzzināt šo status un gribētu sākt ar tādu jautājumu, par kuru mēs šeit komitejā esam interesējušies un strādājam. Kā jūs redzat šo risinājumu, kā šie lidojuma laika tiek piešķirti un šo analīzi, ko jūs esat veikuši? Iespējams, ka saskarsimies ar jautājumu ka šis princips, ko agrāk pielietojām, tiks izmainīts krīzes dēļ. Vai šis risinājums jāsaglabā vai nē? Nu, varbūt uh, ir īstais uh, laika punkts, lai jūs varētu sniegt tādu ļoti uh, vērtīgu konsultāciju. Un uh, nākošais par koncentrāciju. Tas atbilst tam, ko uh, Saic Alkadrauji, mans kolēģis, teica. Jūs uh, teicāt, ka uh, ir jātīsta instrumenti, lai konstatētu, vai tirgu neietekmē iespējami konkurences izkropļošana vai tirgus nekļūst pārāk spēcīgs. Par kādiem instrumentiem jūs runājat? Vai uh, runa iet par to, ka tirgus, reģi, uh, tirgus daļas tiek saistīts ar reģioniem uh, vai uh, to, ka. Uh, E, tā līdzsabiedrības ir dažādi īpašnieki rokās, un Eiropā būtu problēmas. Un pēdējais jautājums, raugoties uz zemo cenu līdzsabiedrībām. Gan lidmašīnu skaits, gan pasažieriem liekas, ka nākotne viņiem izskatās labāka nekā pārējiem. Vai tas atbilst jūsu analīzei vai nē? Thanks, Matches. Last one in this round, Mrs. Foster. Pēdējā šajā jautājuma kārtā Fosteris kundze. Paldies priekšēdētāji, paldies arī prezentācijas sagatavotājiem. Es vēl ar vienu vēlētos uzsvērt, ka nav pareizi iesniegt šādu detalizētu dokumentu komitējai pēdējā brīdī, runā 25 minūtes par dažādus, dažādiem statistikas datiem. Nu, tas ir ļoti sarežģīti. Piemēram, 29. lapusē es atradu avio pārvadātāju sarakstu. British Airlines tiek saukts par British Airways. Es ļoti labi zinu, ka tā ir kļūda, jo strādāju šajā sabiedrībā diezgan ilgu laiku. Es gribētu zināt, kāda tad ir pašreizējā situācija. Neskatoties uz visu šo statistiku, cik tālu es atceros, vairāk nekā 30 gadus esmu pavadījusi šajā nozarē, un ja mēs eh, papētam lidostas Eiropā, apmēram 105 miljoni pasažieru mazāk pašlaik lido gada laikā nekā 2005. gadā. Mums ir tādas līdzsabiedrības, kas pārzina savas izmaksas, un tām ir ļoti smagi laiki. Naftas cenas vēl ar vienu rada problēmas. Kā mēs atceramies pagājuši, kad šīs cenas bija ļoti augstas, un rēķini šīm līdzsabiedrībām bija miljardos dolāru. Tāda ir statistika, bet Eh, kāda tad ir ietekme tam visam? Kāpēc mēs, kā politiķi, esam iesaistīti šajos jautājumos? Kā mēs zinām, mūsu vēlēšana apgabalos ir gan līdzsabiedrības, gan lidostas. Mums ir arī ražotāji, kas pārdod eh, lidmašīnas eh, līdzsabiedrībām. Tāpat arī turisma nozara cieši. Cik tālu es atceros, šī ir smagākā situācija kopš naftas krīzes 1974. gadā. Vismaz to es varu atcerēties, strādājot uh, avio nozarē. Protams, mums ir jāskatās nākotnē, bet realitāte ir tāda, kāda tā ir. Pilnīgi redzams, acīm redzams ir tas, ka mēs nevaram konkurēt uh, globālā līmenī. Jūsu secinājumos ir teicis, ka mēs nevaram ieviest uh, soda sankciju likumdošanu tikai Eiropā. Tas uh, ietekmēs nozari šeit, Eiropā, Eiropas Savienībā, un tā nevarēs konkurēt ar globāliem spēlētājiem. Uh, to noteikti komisijām padomē vajadzētu pārdomāt, kad tās e, sniegs priekšlikumus pār tiesību aktiem šajā nozarē. Kā jau es teicu, es pieminēju piegādes ķēdi. Mums bija ļoti liela, smagas debata šajā pēcpusdienā. Mēs esam izpētījuši drošības jautājumus, izmaksas, šķīdrumus, lidostas un to nodevas. Un ir ļoti daudz dažādu maksājumu un nodevu e, tas viss ietekmē mūsu ekonomiku. Darba vietu paliek arvien mazāk, vai nu tā būtu ražošanas joma vai citas nozares, tāpēc mums ir jādomā, kā tikt no tā ārā. Tie ir mūsu galvenie izaicinājumi, taču es eh, nevēlos to visu uztvert vienkārši, tas mani pat tiešām ļoti uztrauc. Socioekonomiskā ietekme avi, avio industrijas socioekonomiskā ietekme ir ļoti liela. Tā ietekmē visu ekonomiku, tā ietekmē visu Eiropu, tā ietekmē Eiropas konkurētspēju pasaulē. Jūs ļoti pareizi uzrādījāt, norādījāt uz kravu pārvadājumiem. Mēs visi uztraucamies par pasažieriem, bet 80% eh, no kravām tiek pārvadāts eh, pa gaisu. Es eh, domāju, ka, saka runātāji, Es ceru, ka mēs padomāsim par to nākotnē. Mums ir jādomā par to, kā reaģēt ātrāk. Mums ir jāatrod konstruktīvi risinājumi. Galu galā mēs esam transporta komiteja. Mums vajadzētu uh, izteikt savus komentārus, bet mēs gribam uzklausīt arī atbildes. Paldies! Vai jūs vēlaties tagad dot atbildi šiem trim, šiem trim runātājiem? Pēc tam vēl būs trīs runātāji. Thank you. Par pirmo jautājumu. Tas ir ļoti saistīts arī ar pēdējo jautājumu. Šī krīze, vai šī krīze ir smagāka par iepriekšējo krīzi? Šī krīze ir radījusi daudz smagākas sekas nekā visas iepriekšējās krīzes, un tam ir vairāk cēloņi. Te nav runa tikai par ietekmēto uzņēmumu skaitu. ir ietekmēti visi uzņēmumi. Nav runa tikai par gaisa pārvadājumu nozari. Šie uzņēmumi tik tikko bija atgūšies no iepriekšējās krīzes. Bija tādi uzņēmēji, kas vēl nebija pilnībā atrisinājuši visas iepriekšējās problēmas. Iepriekšējās krīzes laikā mums bija kredīti iespējas, bija ietvers bija piegādes ķēdes. Bija tādi gadījumi, kad viens uzņēmums kontrolēja visu piegādes ķēdi avio nosarē. Tāpēc iepriekšējās ja krīzes laikā bija tādi trešie uzņēmumi, kas varēja sniegt daļējas pakāpojumus uzņēmumiem. Tātad eh, šī piegādes ķēde veids, kā šis produkts tiek eh, izveidot, šis gaisa pakāpojuma produkts, Pēc uh, iepriekšējās krīzes tika iesaistīti vairāki uzņēmumi. Vairāki piegādātāji sāka, piegādātāji sāka darboties gaisa transporta nozarē. Un tad, kad sākās šī otrā krīze, tad eh, sekas bija daudz smagākas. Šī krīze neskāra tikai monopolu uzņēmumu, kas sniedz pakāpojumus vienoti. Tas ietekmē visu šo uzņēmumu ķēdi, kas eh, bija parādījusies pēc iepriekšējās krīzes. Tas nozīmē, ka šī otrā, šī pašreizējā krīze ir cita veida krīze nekā iepriekšējā. Jā, runājot par otro un um, trešo jautājumu un par tuvajiem austrumiem, jā, nu, Mēs um, abi pirms pāris mēnešiem lidojām uz Abu Dabi un konstatējām tā, ka tur tāda ļoti agresīva piegādes politika tiek īstenota. Mēs uh, paraugamies uz dažādu firmu darbību, piemēram, tā kā Etihad. Viņi uh, šādu lidojumus pasūta un apmaksā tādā veidā, ka sākumā tiek uh, pasūtīts, un tas var iznīcināt uh, konkurenci, it īpaši tad, ja konkurentam nav likviditātes rezerves. Nu, tā tad ir jābūt atšķirībai starp uh, dažādām, dažādu lielumu sabiedrībām. Tātad ir tādas, kurām ir lielas, skaidra, skaidrs naudas uzkrājuma un emirātu sabiedrības vairs nav tik ļoti labā situācijā. Tad ir jāparaudās, kā, kādas ir šīs atšķirības un tās lidostas, kurām bieži lido Abu Dabi un Dubai. Tā tad šī politika pat tiesa tiek dažkārt ļoti agresīvi īstenot un par koncentrācijas jautājumiem. Jūs jau teicāt, ka nu ir tādi trīs lieli piegādātāji, un viens eh, no runātājiem teica, cik tad vispār līdz sabiedrība paliek un cik tādas apvienība paliek. Nu, tas ir apmēram tā, kā ASV sabiedrībā, cik daudz uh, lielās paliek, nu tās, bet galu galā ir tikai trīs. Nu, tie ir tādi. Uh, vispārnāca skaitļi, tie uh, daudz ko noslēpja. Ja kāds vēlas ko dominēt, tad tas parasti nav uh, tā uzreiz skaidri redzams, bet gan drīzāk tādā uh, otrā plāna darbībā to var redzēt. Bet, nu, kā, lai izskaidrotu to sīkāk, dod vārdu kolēģei. Šlač, šlač brief as possible, because I've got... Lūdzu, runājiet pēc iespējas uh, ātrāk, īsāk, jo man vēl ir uh, vairāk runātāji, kas vēlējās izteikties. Relativamente ao passado da indústria de transporte aéreo. E porquê? Porque eles são o produto. Para uh, lidostu que materializa a mudança do caráter do aeroporto de uma infraestrutura pacífica. Par lidoš, lidojumu laiku iedalījumu un izmaiņām lidostu pārvaldē. Tas ir ļoti saistīts ar mārketingu, jo produkts, ko pārdod lidosta, ir šie izlidošanas un ielidošanas laiki. Tieši tāpēc eh, šie laiki ir jāuztver par eh, komercproduktu. Eiropas Savienībā vajadzētu ieviest attiecīgos tiesību aktus, un tieši tas pašlaik arī notiek. Vēl divi jautājumi. Kā jūs varat izmērīt šo koncentrāciju? Manuprāt, tā ir stratēģiska uzvedība. Piemēram, jūras pārvadājumos var redzēt tirgus daļas, tādējādi jūs saprotat, kādi ir šie maršruti. Jūs redzat arī biežumu. Var izpētīt arī cenu noteikšanas mehānismus. Jūs uzdevāt jautājumu par zemo cenu līdzsabiedrību tirgu. Vai viņu situācija ir labāka? Nē. Ja jūs vēlaties dzirdēt manu personīgo atbildi, tas nav atrodams dokumentā, bet runājot par Rainēru modeli, viņu uzņēmumā ir pretestība šim modelim, un tas noteikti ietekmēs eh, turpmāko situāciju, bet es vēl pie tā atgriezīšos. Fosteres kundzes jautājums. Vai šī ir ļaunākā krīze? Grūti pateikt, tā vēl nav beigusies. Jūs uzdevāt jautājumu arī par kravas tirgu. Ja mēs paskatāmies uz tirgu 30 gadu periodā, uh, jūs redzēsiet pārtraukumu 2001. gadā. Un pēc 2001. gada izaugsmes koeficients bija ļoti līdzīgs uh, iepriekšējam koeficientam pirms 2001. gadā. Mēs nezinām, vai izaugsmes rādītāji būs augstāki pēc šī lielā krituma 2008. un 2009. gadā. šis pieprasījums eh, pēc transporta nav sākotnējs pieprasījums. Tas ir eh, pieprasījums, kas izriet no iepriekšējā. Durānas kundze vārds. Paldies, priekšstādāja kungs. Ah, šis ah, pētījums pirms Kopenhāgenes ah, galotņu tikšanās un pirms diskusijas par balto grāmatu, kas tiks aizsākta nākošajā brīdī, tas ir interesants un mums vajadzētu laiku, lai to detalizēti izlasītu. Bet nu divi tādi īsi jautājumi. Uh, Uh, praktiski par koncentrāciju vēlos jautāt, jo parasti, nu, es tāds ļoti vienkārši jautājums, es neesmu ekonomista, bet man liekas, ka a, uh, sektora liberalizācija bija vērsta uz to, lai lielie publiskie monopoli tiktu pārtraukti un lai būtu lielāka privāto iesaistīto aktieru daudzveidība, un mēs redzam, ka tas ir drīzāk tāds m, mm, privāts monopols vai vairāki privāti. Uh, uh, monopoli un uh, arī uh, tranzīta um, lidostas, nosēšanās lidostas, uh, ceļi, ielidošana laika un tā tālāk. Un jūs runājat, ka tas tiek kontrolēts un sekots, bet nekur netiek runāts, kāds ir šis modelis. Jūs runājat par to, ka jūs vēlties tikai sekot tam. Un uh, ir koncentrācija tāda, kas ir tieši pretējs tam, ko gribēja ar sektora. Uh, Uh, liberalizācija gribēja labā, lielāku konkurenci, labāku um, pakalpojumu, labāku cenu pasažierim un uh, pārvadājumiem. Esmu satraukta par to, vai tas ir normāli vienkārši konstatēt, ka ir uh, koncentrācija un vai nebūtu labāk uzdot jautājumu, kādu modeli mēs vēlamies īsām, vidējām un garām distancēm transportam un uh, orientēties uh, gan mums, gan arī mēģināt tirgu orientēt uz to, nevis vienkārši skriet tirgu un pakaļ. Uh, jo redzam, ka liberalizācijas rezultāti ir pretēji tam, kādēļ tā tika veikta. Paldies! Okay. Priekšsēdētājiem Rikēvārds. Es gribēju uzdot to pašu jautājumu, kur uzdeva Meķu Grošs, bet jūs neatbildējat uz jautājumu, un tas bija tāds ļoti skaidrs jautājums par ielidošanas, ielidošanas laukiem, jo 30. oktobrī tika aizsākts tāds pasākums instruments, un vajadzētu atsākt darboties šai reglamentācijai. Vai pasākumi tiks veikti, lai krīzes laikā uh, tiktu pārtraukta uh, ielidošanas, ielidošanas laiku? Uh, fiksēšanas uh, kārtības pārtraukšanu. Un vai būs reglamentācija? Un es domāju, ka tas ir prieš, tieši tas jautājums, ko Meķo Grošs uzdeva. Un es domāju, ka tas ir 31. oktobrs, kad uh, šis pasākums ir uh, stājies spēkā. Manuprāt, tas ir nozīmīgs uh, jautājums. Mrs. Meisner. Meisneris kundze. Jā, dankeschön. Jā, labi, paldies. Arī pavisam īsi, jo par daudz, ko mēs runājām, mums precīzāk šis dokuments jāpara, jāizvērtē. Uh, pat laban uh, krīze nosaka to, ka m, mm, cietuši ir vairāki sektori. Ne tikai aviācijas, bet arī citi sektori, uh, transporta sektori ir cietuši. Mums līdzsabiedrības būs vajadzības ar pasažieru un arī kravu pārvadājumiem. Ceram, ka tad, kad krīze tiks pārvarēt, situācija uzlabosies bet attīstība tuvējos austrumos. Daudz um, naudas tiek investēts, lai radītu konkurējušu sistēmu. Mēs vēlamies, lai Eiropas uh, līdzsabiedrības uh, labi darboties un uh, ir arī zemo līdzsabiedrības cenu piedāvājums, uh, bet mēs nevēlamies kā eiropieši zaudēt uh, ciņā ar citiem, bet mums nav tādu līdzekļu, lai atbilstīgi uh, Nu, tāpat atbalstītu līdzsabiedrības. Tas taču nav Eiropas risinājums. Un kāds tad ir jūsu priekšlikums? Jo visām citādi liekas, ka Arābu Emirātu līdzsabiedrības varētu pārņemt daļas un Eiropas līdzsabiedrībām apgrūtināt eksistenci. Vai jums ir kādas idejas, vai jums ir kādas vēlmes? Ko mēs varētu darīt? Thank you. Finally from me. Paldies, un vispēcot mans uh, jautājums un komentārs. Komentēšu. Uh, šo ziņojumu. Tas ir diezgan īs un izskatās, ka tas uh, pievērš galvenokārt uh, līdz sabiedrībām attiecībā uz uh, zaudētajām darba vietām, bet kas tad ir ar citām jomām aviācijas sektorā? Tātad šeit nosaukums ir uz krīzes ietekme uz gaisa transporta nozari, bet izskatās, ka te ir runa tikai par līdzsabiedrībām. Kur tad ir uh, lidostās darba vietas, vai tur nav uh, pazaudēts darba vietas vai veikalos lidostā. Uh, labi, jautājums. Uh, varbūt tas ir kontroversāls, bet man interesētu jūsu atbildi. Ko es dzirdēju, tad es neesmu, protams, lasījis šo ziņojumu, tāpat kā citi deputāti. Tad jautājums ir, vai Eh, ir draudi, ka Lufthansa un Star Alliance varētu iegūt dominējošu pozīciju, izmantojot šo krīzi un uh, radīt sev tādu dominējošu pozīciju, jo īpaši Eiropā. Oké, okay, um, de vraag van, van mevrouw Durand. Tātad uh, Durand kundzes jautājums. šī uh, doma, kādu jūs uh, pavadāt un jūsu loģikai varu sekot, tika sagaidīts, ka liberalizācija uh, novadīs pie tām sakām, kādas jūs izteicāt, bet, nu, tas tā neīstenojās. Un at, citos sektoros uh, attīstība bija uh, tāda pati vēl līdzīga. Nu, vajadzētu vēl kādas korektūras veikt. Vai tas ir modelis nākotnē? Uh, Nu, šo jautājumu. Uh, teikšu tā, nu jāpaskatās sociāla-ekonomiskās uh, mācību grāmatās, un tur var modelēt, kas uh, būs vai kas nebūs. Nu, nevar jau visu vadīt, ir um, dažādas uh, kombinācijas, kas tiek veidotas. Mm, ir nepieciešama tāda dziļāka pārbauda, un šādi pievērsīšos uh, citam jautājumam. Sāks krīze. Sākumā visi ir. Uh, pārsteigti ekspostu visi paraugās. Un tagad mēs esam fāzē, kurā mēģinam saprast, vai jau bija kādas norādes iepriekšējas, kas mums būtu norādījuši uz to, ka pēc diviem, trim mēnešiem situācija pasliktināsies, vai varbūt tas ir pāragri, bet varbūt, ka pēc kāda brīža mums būs indikātori, lai varētu mīkstināt šāda uh, efekta darbību, bet nu tāda patenta risinājuma nebūs. E Runājot par uh, laika nišām, tagad noteikums ir tāds, ka vai nu jūs to izmantojat, vai jūs zaudējat šo laika nišu. Šis noteikums ir bijis ļoti efektīvs arī krīzes laikā, jo šīs laika nišas uh, var tikt izmantots, lai bloķētu tirgu. Un mums ir uh, gāra pieredze uh, avio, sabiedri, avio nozarē izmantojot šo noteikumu. Krīzes situācijā uzņēmumiem nav vairs tās kapacitātes, uh, uh izmantojot laika nišas, bloķēt tirgu. Līdz ar to uh, šādējādi var uh, izmantot to kā kontrolas instrumentu. Tagad par uh, jautājumu, vai krīze ir beigusies. Godīgi sakot, es nedomāju, ka tā ir. Mēs katru dienu vērojam zināms indikātors un uh, vērojam visu transportu nozeru un aviotransportu un dažkārt uh, mums pēc viena indikātora šķiet, ka mēs esam vai nu nokrituši pilnīgi uh, Uh, līdz nulles līmenim, vai dažkārt pat šķiet, ka mēs esam uh, it kā at, atlabuši, bet uh, tā nav. Kādu laiku mēs cerējām, ka uh, agrāka uh, iepirkšanās uz Ziemassvētkiem varētu mm, atvesļot ekonomiku, bet tā nenotika, ja mēs atceramies pagājušo gadu. Un tad jautājums par to, vai tas ir risks, ka ienāks uh, ārvalstu kapitāls uh, Un par to mēs runājam ar Etihādu un uh, viņš runā arī par kapitāla struktūru, un tas nav nekas jauns, protams. Pirms pieciem, desmit gadiem uh, daudzas avio kompānijas no Eiropas raudzījās uz Āziju, uz Singapūru uh, un Malaiziju. Tātad tas ir tāds fenomens, kas atgriežas. Uh, cilvēki vienmēr meklē kapitālu un uh, jāskatās, kur tad ir šis kapitāls, kur ir nauda. Tagad par uh, zaudētajām darba vietām. Daudz, kas jau par to ir teikts, bet uh, lieta ir tāda, ka pamatā uzņēmumi uh, rada darba vietas, uh, Un, protams, eh, krīzes periodā viņiem ir cilvēki jāatlaiž, viņiem vienkārši cits nekas neatliek. Un tad, kad tiek radīts darba vietas, tiek uh, radīts arī jaunas uh, uzņēmējdarbības iespējas. Un kas tad notiek, tad, kad cilvēki zaudē darbu, uh, kādā nozarē, tad, eh, piemēram, šajā pašā avio nozarē, tad viņi bieži vien kļūst par līguma darbiniekiem. Viņi piedāvā savus pakalpojumus avio sabiedrībām. Un kas tad notiks, eh, kad krīze beigsies, kas tad notiks ar šo ķēdi? Jo, zināmā mērā, ir eh, izveidota jauna ķēde, tātad cilvēki tiek atlaisti, bet pēc tam viņi tāpat strādā, piedāvājot savus pakalpojumus tiem cilvēkiem, pie kuriem viņi kādreiz strādāja, vai tām kompānijām. Uh, Tātad tāda ir situācija, kā jūs redzat, tā ir ļoti sarežģīta. Mums vienkārši jāraugās, kas notiks krīzes beigās. Pēdējais jautājums bija par šo te Lufthansa un Stāra Lions iespējamo dominējošo pozīciju. E, ir bijuši, ir šie te trīs lielie klasteri, un e, interesanti ir tas, ka uh, uh, tur ir tā, viņi viens otrus tur līdzsvarā, piemēram, Star Alliance, uh, tas ir tāds bloks, bet tas nav homogēns bloks, uh, tur ir arī tāda iekšēja konkurence. Ja jūs vēlaties lidot no Briseles uz Čikāgu, tad jūs varat lidot vai nu caur Frankfurti, vai arī ar United Airlines un lidot caur Vašingtonu. Un tā ir iekšējā uh, konkurence starp divām kompānijām šajā aliansē, starp Lions, tātad starp Lufthansa un United. Joprojām uh, būs šī te konkurence, kamēr nav pilnīga dominants, pilnīgs monopols. My worry is that with BAAA the whole Es uztraucos, ka runājot par British Airways, viss tika nobloķēts tikai tāpēc, ka viņi bija dominējošā pozīcijā, bet tajā pašā laikā Star Alliance varēja iegūt uh, laika nišas visā, jebkurā lidostā. Tieši tāpēc es uh, dzirdu to, ko jūs sakāt, es saprotu, ka tā ir problēma, kas mums ir jāpapēta. Vismaz tāds ir mans personiskais viedoklis. Liels paldies! Paldies par eh, jūsu prezentāciju, paldies, ka atbildējāt uz eh, jautājumiem, kas bija deputātiem. Esmu pārliecināts, ja deputāti būtu sagatavojušies, tad viņiem būtu vairāk jautājumu, bet viņi var jums kontaktēties un cerams, ka jūs arī viņiem atbildēsiet. Pirms deputāti ir pazuduši no zāles, Alka Druikungs, mums ir daži jautājumi pie uh, darbkārtības punkta citi jautājumi. Posta kundzei ir, Fosters kundzei ir, kas sakāms. Jā, es negribēju iet projām tik ātri. Priekšēdētā esmu vairāk kārt jau minējusi šo jautājumu, jo mani vēlētāji par to satraucas. Tas varbūt attiecas uz mūsu spāņu draugiem, bet tas tāpat attiecas arī uz uh, eh, smago automašīnu šoferiem. Es vēlētos, lai zālē būtu klusums, jo savādāk man būs jānolasa visa vēstule. Eh, šīs problēmas neatiecas tikai uz brītu šoferiem. Tad, kad eh, šie šoferi ir nokļuši Spānijā, viņiem eh, rodas problēmas. Mūsu šoferus apstādina, viņiem prasa maksāt simtiem eiro, acīm redzot, ir runa par tahokrāfu problēmām, un ja viņi nav samaksājuši, tad viņi, mm, viņiem nav iespējas doties tālāk. Tad, kad tahogrāfi tiek pārbaudīti, tad īstenībā atklājās, ka nav nekādu problēmu, nekas, e, viss ir bijis kārtībā ar šiem tahogrāfiem. Šādas situācijas atkārtojas ļoti bieži. Apelācijas iespēja nav. Šoferi ir kontaktējušies ar Britu vēstniecību, bet e, viņš šo problēmu nevar atrisināt, jo šo problēmu neuzskata par pietiekami smagu citās valstīs. Tāpat viņi nevar atgūt iemaksāto naudu. Es griežos pie jums, jo es domāju, ka varbūt šī Transporta komiteja ir īstā vieta, kur šādu situāciju risināt. Varbūt mūsu spāņu kolēģi varētu veikt izjautāšanu. Gal galā šeit ir runa par vienādu noteikumu piemērošanu. Smagās automašīnas ceļo pa visu Eiropu, un es domāju, ka attieksmē pret šiem šoferiem vajadzētu būt vienādai. Paldies! Varbūt jūs varētu iesniegt detalizētu informāciju, un tad sekretariāts uzrakstīs vēstuli komisāram lai lūgtu sniegt eh, paskaidrojumus. Nosūtīsim šo vēstuli arī Spānijas pastāvīgajai pārstāvniecībai, un Spānija jebkurā gadījumā būs prezidējošā valsts no 1. janvāra. Varbūt jūs varētu iesniegt visu informāciju sekretariātam, kas savukārt sagatavos vēstuli. Otrs punkts. Es gribēju atgādināt deputātiem, ka mums būs diskusijas par jūras pirātiem. Pie mums ieradīsies admirāls Hudsons. Tas būs aizsardzības komitejās 16. novembrī 2015. Ir uzaicināti arī transporta komitejas locekļi, lai piedalītos šajā viedokļa apmaiņā. Viens mūsu komitejas deputāts devās uz kopīgu operāciju štābu kopā ar aizsardzības komiteju. Un Tieši tāpēc mēs arī esam uzaicināti uz šo tikšanos. Šķiet, ka viņš ir francūzis, šis admirālis. Admirālis ir uzaicināts uz uh, komiteju, un mēs arī esam uzaicināti klausīties par jūras pirātismu 16. novembrī 2015. Varbūt koordinātāji varētu paziņot savas grupas deputātiem. Vai vēl kādam ir kas sakāms par citiem jautājumiem? Ja nē, tad eh, priekšādētājs saka paldies tūkiem, un viņš atgādina arī, ka mums e, ir bijuši, pa, no, ir bijuši šajā sēdē ne tikai parastie tulki, bet arī zīmju tulki, kas palīdz eh, cilvēkiem ar dzirdes grūtībām, un tāpēc vēlas pateikties arī šiem tulkiem. Līdz ar to pasludinu slēdi par slēgtu.